Bonjour, nous allons commencer notre réunion. Euh, nous débutons notre réunion par l'adoption. Paldies, sāksim mūsu darbu kārtību. Protams, ka tas, kas notiek Ukrainā, mums liek ieviest uh, korekcijas darba kārtībā, jo paredzētais pirmais darba kārtības punkts bija sagatavošanās ES un Afrikas samitam kopīgi ar AFET, bet sekretariāts šķiet jūs jau šorīt eh, informēja, ka mēs esam mainījuši gan darba kārtību, gan arī sanāksmu zāli. Afet komitejas locekļi un domāju arī vispārējie sapratīs, ka mums vajadzēja ieviest izmaiņas darba kārtībā, ņemot vērā neatliekamos darba kārtības jautājumus, kas saistīti ar Ukraini, sevišķi Krīmu. Tādēļ es piedāvātu pirmo darba kārtības punktu kas bija paredzēts apspriešanai līdz četriem pārcelt uz vēlāku brīdi. Mums šis vairs nav kopīgais darba kārtības punkts ar AFET komiteju. Un es ceru, ka Gāler kungs mūs uh, nedaudz informēs par notiekošo. Es ceru, ka viņš vēlāk ieradīsies, lai mēs varētu kaut vai atvēlēt laiku īsām diskusijām. Vai ir kādas iebildes pret šo darba kārtības projektu? Grozītā versijā nē. Esam to pieņēmuši un esat uh, saņēmuši arī 20. un 21. janvārī notikušo sanāksmi protokolus. Ja jums ir kādi komentāri par šīm sanāksmēm, par to protokoliem, tad lūdzu paziņojiet to sekretariātam līdz šim vakaram, jo savādāk protokoli tiks pieņemti pašreizējā redakcijā. Noteikti tāpat būsiet saņēmuši arī ieteikumus un lēmums par koordinatoru sanāksmi. Ja jums ir kādi komentāri par šo sanāksmi, tad lūdzu arī par to paziņojiet līdz šīs sanāksmes beigām sekretariātam. Pirms uh, koordinatoru sanāksmes protokols ir pieņemts. Un man ir arī viens paziņojums, jūs noteikti būsiet dzirdējuši, ka es novēloju, novēroju vēlēšanas Nepālā, un es uh, atgriezos šeit uh, februāra vidū, lai sagatavotu ziņojumu par redzēto ar mūsu ieteikumiem. Ah, un šīs rekomendācijas um, ietver faktu identifikāciju, respektīvi ka visi pasākumi riskam pakļauto grupu aizsargāšanai tomēr ne, nav tikuši īstenot un ievērot, no, nu, noteikumi ir pārkāpti. Turklāt konstatējām, ka vēlēšana sistēma, kas ļauj politiskajām partijām iecelt kandidātus, proporcionālā kārtībā, jau tad, kad vēlēšanas ir sākušanas, ir neatbilstīgs. Mēs uzskatām, ka šis savukārt noteikums būtu jāsvītro. Ir vēl arī cita veida rekomendācijas, ko ietveram ziņojumā, bet šī eh, misija jāsaka kopumā veicās ļoti labi. Šobrīd, kā jūs zinat, valdības nav. Viņiem tiek dot trīs mēneši, lai nonāktu pie valdības izveidošanas. Un uh, tiek domāts, ka varētu būt nu, gad, iespēja gadu gaitā arī tiešām konstitūciju izstrādāt. Vai komisija ir kāda paziņojuma šajā saistībā? Nē, paziņojuma nekāda nav. Nesam saņēmuši arī jautājumus eh, no neviena vai iebildes attiecībā uz darbu kārtību, un līdz ar to varam pāriet tālāk pie septītā darba kārtības punkta. Oui, 7, 7 et 8 sont changés, les deux. On fait ça, d'accord. Donc nous passons. Nu tā tad pārējām pie septītā darba kārtības punkta. Pie mums ir ieradies Damjans Helejs, un viņš mums eh, iepazīstinās mūs ar pētījumu, ko ir pasūtījis parlaments par kopējo Āfrikas un ES stratēģiju. Šis pētījums, eh, lūk, tika pasūtīts mūsu komitejā, jo šī mēneša beigās Br Briselē notiks starpparlamentārā asambleja Eiropas Savienībā un Āfrikas parlamentē, un tur piedalīsies arī vairāki mūsu komitejas deputāti. Un tāpēc, gaidot šo asambleju, mums vajadzētu iedziļināties uh, pārdomos par no nākotne, kāda varētu būt šī visā, par, visā Afrikas programma, kādas varētu būt jaunās stratēģijas un tam līdzīgi. Un tad tā tad Helī kungs došu jums vārdu desmit minūtes lūdzu. Merci, madame la présidente. Paldies priekšādātāji, labdien visiem. Sākšu savu prezentāciju franču valodā, pēc tam pāriešu uz angļu valodu. Nu, par to nedaudz, protams, skumji, jo daļa no Afrikas kontinenta runā franču valodā, vai vismaz ir divvalodīgi, un tas, protams, ir ārkārtīgi svarīgi arī attiecībās ar Āfriku. Gribu teikt paldies par jūsu uzaicinājumu un par doto iespēju mūsu organizācijai EGTPM būt šeit un iepazīstināt jūs ar pasūtīju, pasūtīto pētījumu. Un, nu, lūk, tagad pāriešu uz, fra, uz angļu valodu. ECDPM ir fonds, neatkarīgs eh, fonds pētījumu centrs, kas strādā kā vidutājs starptautiskās sadarbības jautājumos starp Āfriku un ES un interesētajām pusēm no abām pusēm. Eiropas centrs attīstības politiku pārvaldībai. Mums ir apmēram 50 darbinieku. Strādājam pie ļoti dažādām tēmām Āfrikas un Eiropas attiecībās, piemēram, pārtiks nekaitīgums, diplomātija, miers un drošība infrastruktūras, politikā, politiskā ekonomikas analīze un tam līdzīgi. Mums tika pasūtīts pētījums ar nosaukumu atjaun, uzticības atjaunošana un saistību turpināšana. Tas bija šis sākotnējais nosaukums. Mēs uzskatījām, ka tas arī ir tas pats galvenais mūsu pētījumā par Āfrikas un ES attiecībām gaidot um, samitu. Prezentāciju esmu strukturējis šādi. Deviņi punkti. Viens punkts par kontekstu Āfrikas un Eiropas attiecībām un to, kā šīs attiecības ir mainījušās. Tālāk divi punkti par eh, stratēģijas īstenošanu, vispārējā gūtā mācība, kas būtu um, jāpaņem līdz attiecībā no šī jāes. Ja sadarbības un iznošanas, tālāk arī gūtā mācība attiecībā uz to, kāda veida iznošanas pasākumi ir tie labākie. Ceturtais punkts savukārt runā par institucionālo struktūru, jāes, kritiski analītiskie punkti, tālāk pievērsīšos paradoksiem un dilemmai attiecībās starp Āfriku un ES skatoties uz problēmu jautājumiem un to, kāda kompromisa varētu būt nepieciešama, tālāk pievērsīšos aiz finansējumam. Tālāk pāris apsvērumi attiecībā uz pašreizējo situāciju. Tagad mēnesi pirms Āfrikas ES samita Briselē. Un visbeidzot, prioritāts Eiropas parlamentam un pāris idejas par to, kā raudzīties nākotnē šajās attiecībās. Un tātad, pirmais punkts. Kas ir mainījies Āfrikas un ES attiecībās? No Āfrikas puses, protams, piedzīvojam pilnīgi jaunu kontekstu. Tas ir daudz optimistiskāks, Āfrikas ekonomika šobrīd zeļ. Tas ir tāds jauns augošs kontinents, kas ar vien vairāk atgūst pašpaļāvību, bet tāpat laikā sastopas arī ar būtiskiem problēmu jautājumiem par ilgspējīgu un iekļaujošu izaugsmu, bezdarbs pastāv, nestabilitāte, uh, tāpat arī demogrāfiskais eh, pieaugums ir problemātisks. Savukārt no Eiropas Savienības puses maini, konteksts tāpat ir mainījies. Lūk, piedzīvojam ekonomikas, finanšu un politisko krīzi, nu, vismaz Āfrikas eh, acīs. Es domāju, šī Ukrainas krīze arī ļoti labi parāda to faktu, ka ne tikai Āfrikai ir jātiek galā ar nestabilitātes problēmām un draudiem savā kontinentā, tas notiek arī šeit un Eiropas kontinents šobrīd ir zaudējis nedaudz no tās pārliecības, pašpaļāvības, un atsevišķas Āfrikas interesētās puses uzskata to par tādu, nu, mīnusu. Nu, un trešā tendence ir jaunu globālu spēlētāju parādīšanās Āfrikas kontinentā, jaunu partnerību veidošana ar Āfrikas iestādēm un valstīm. Nu, lūk, tāds konteksts Āfrikas un ES attiecībām turpmākajiem gadiem un arī, protams, nākamā mēneša samitam. Tālāk, kādu mācību varam gūt no jājas īstenošanas? Jājas ir gan politiska deklarācija, gan partnerība. Tātad skatīsimies no mācībām, ko gūt partnerības, eh, īstenotās partnerības ietvaros. Vispārīgi runājot, svarīgi saprast, ka astoņas, ja es ietvaros īstenotās partnerības, protams, attīstījies katra savā ātrumā, savā veidā un izveidojās, izveidoja ļoti dažādus dialogus un īstenošanas modalitātes. Kad interesētās puses un īpaši tematisko partnerību līdzpriekšsēdētāji, uh, izmantoja tādu elastīgu un novatorisku pieeju, tad tādā gadījumā īstenošanas pasākumi izrādījās kriet efektīvāki un arī dzen rentablāki un um, labāki. Un jā, es ietvers pilnīgi noteikti palīdzēja veicināt ES un Āfrikas dialogus un sadarbību. Savukārt, ja tik izvēlēta pretēji pieeja un nevēlēšanās virzīties uz priekšu, tad eh, sadarbība un dialogs tika nobloķēta. Un tas pilnīgi noteikti attiec uz tādiem jautājumiem, kā ekonomiskās partnerības nolīguma, starptautiskā krimināla tiesa un būtiskas drošības krīzes. Nu tad paskatīsimies varbūt tuvāk uz šiem novatoriskajiem un elastīgiem risinājumiem, kas attiec uz mieru un drošības infrastruktūru un partnerībām šajās jomās. Dialogs un sadarbība noteikti nāca par labu jau no iepriekš izstrādātajām platformām un finansējuma iespējām, kas ļāva partnerībai attīstīties daudz plašāk, ne tikai jāes ietvaros. Savukārt, tirzniecībā un reģionālajā integrācijā īstenotās partnerības eh, liecināja par tādu spēcīgu saiknes trūk, trūkumu eh, sarunām par partnerības nolīgumiem un jāies ietvaru No ES puses atsevišķi ierēdņi neoficiāli pat mums teica, ka šie partnerības nolīgumi ir eh, no ar labiem nodomiem veidots diplomātiska, diplomātiska katastrofa, bet atsevišķos jautājumos un tīpaši reģionālās integrācijas jomās novērojām spēcīgu iesaistīšanos no attiecīgiem tematiskajiem ģenerāldirektorātiem no Eiropas komisijas puses. Demokrātiskās pārvaldības un cilvēktiesību jomā dialogs izrādījās ļoti grūts gadu gaitā. Bet, nu, bija vairāk novatoriski risinājumi, piemēram, cilvēktiesību jomā un nesen arī, lūk, kultūras sadarbības jomā, īpaši apkarojot, piemēram, kultūras preču kontrabandu un šāda veida pasākums seminārs norisinājās Kasablankā pagājušajā gadā. Savukārt zinātnes, informācijas sabiedrības un kosmosa jomā pal, pal, vērojam sadarbības pastiprināšanos, īpaši pētniecības jomā un detaļās varu par to iedzināties vēlāk, ja vēlēsieties. Ko tad darīt ar institucionālo struktūru šai sadarbībai? Mūsu vēsts ir tāda, ka šī struktūra ir ļoti smagnēja, bet tāpat laikā tikai konsultatīva. Mēs centāmies nākt klajā ar diagrammu, kas ļautu ilustrēt to, cik smagnējs ir šis modelis, cik sarežģīta ir šī jēs struktūra partnerībā. Un, nu, ja jūs šeit neieraugat, nu, detaļas, tad, bet tad tomēr visi šīs būtas savstarpējās liecības, pat cik sarežģīti tas viss ir. Viens no secinājumiem ir tāds, ka, protams, nevar izmantot tādu vienu modeli, kas būtu piemērots visiem. Tāda modeļa nav jās ietvaros. Tāpat laikā pastāv arī apmulsums īstenošanas līmenī, nesaprašanās. Nav arī skaidra principa par to, kā jās īstenot, un nav zināms, kurā līmenī šī īstenošana notiek, vai tas ir kontinentāla, reģionāla vai nacionāla līmenī, visos līmeņos. Un trešais secinājums pētījuma rezultātā bija šāds, ka šī struktūra pilnīgi noteikti nepiedāvā sa skaidrs saiknes ar reālajiem lēmumu pieņemšanas um, punktiem, jeb struktūrām uh, Āfrikas uh, pusē. Attiecībās joprojām sastopamies ar paradoksiem un dilemmām, un tie būs jārisina vai nu pirms vai pēc samita vai tā laikā, ja vēlamies, ja es īstenošanu turpināt un vēlamies, lai tā būtu kvalitatīva. Pirmais paradoks ir tāds, ka ir neatbilstība līderības pusē abās pusēs ir bijis ārkārtīgi grūti identificēt atbilstīgo līderību, to būtisko iesaistīto līderību pārstāvu vidū no abām pusēm. Jāatzīmē, ka nav bijušas, piemēram, ministru tikšanās kopš 2010. gada. Līdz ar to šī partnerība ir zaudējusi politisko aktualitāti. Otrs paradoks ir tāds, ka ir ļoti apgrūtināta īstenošanas struktūra ko jūs, jums jau atspoguļoju, un tas rada spriedzi eh, un nesaskaņotību no vienas puses starp centieniem panākt efektīvu darbību, tāpat laikā rīkoties elastīgi, un tāpat laikā šo, nu, pienākumu izmantot struktūras, par kurām panākt vienošanās. Trešais paradoks ir asimetrijas paradoks, Jo tāpat laikā runājam it kā par attiecībām uz vienādiem pamatiem, redzam, ka pastāv asimetrija kapacitātes jomā Eiropas un Āfrikas pusē. Uh, Un līdz ar to rodas spriedze. Un asimetrijas kapacitātes pusē pastāv ļoti būtiskas. Turklāt pastāv spriedze arī no starp vienpusējo ES plānošanu un finansējumu un šīs kopējās un līdzfinansētās partnerības garu. Un visbeidzot, kas nav maznozīmīgi, pastāv asimetrija arī finansējumā, pastāv spriedze starp ES finansējumu un to, ka no Āfrikas puses līdzfinansējumu pietrūkst. Tas varbūt laika gaitā mainīsies, bet šobrīd šie secinājumi ir šādi. Nu, lūk, pēc septiņiem, septiņus gadus pēc tam, kad tika uzstāta jāes īstenošana. Nu, pievērsīsimies tagad ES finansējumam jāes ietvaros. Tas nav nekāds izņēmums, bet, lūk, atkal šī aina mums atgādina, cik ļoti sarežģīta ir ES finansējuma mehānismi, ja runājam par jāes Visāfrikas programmas, lūk, DCI aploksnes ietvaros izveidošana ir kaut kas tāds, kas droši vien būs sarunu fokusā turpmāko īstenošanās procesu, īstenošanas procesu gaitā. Gaidot samita, galvenā vēsts no šī pētījuma ir šāda ir vajadzīgi joprojām ļoti ambicioza politiska vīzija un deklarācijas. Ir ārkārtīgi nepieciešams no jauna apliecināt saistības no abām pusēm. Attiecībā uz kopīgu sadarbību, ko taču iztēlojāmies 2007. gadā, ir jāatjauno uzticēšanās un saistību apliecinājumi. Nesen izdarīt centieni, lai vērstos pret potenciāliem šķēršļiem, respektīvi lūkšie partnerību nolīgumi, starptautiskā krimināla tiesa, cilvēku tiesības. Cilvēktiesības jautājums par um, Āfrikas līderu uzaicinājumiem. Un šie jautājumi diezgan sistemātiski risināt, gatavojoties samitam. Tas ir jāatzīst. Bet tāpat laikā redzam, ka samitam ir divi scenāriji iespējamie. Pirmkārt, tāds nu, zemāku ambīciju uh, scenārijs, un jā, es faktiski kļūstu par tādu kā fokusētu nolīgumu īstenošanu, vai otrs scenārijs, kad tiek veltīti vairāk centieni, lai mobilizētu politisko līderību, tostarp arī parlamentārā līmenī, un, padar, un tādējādi jēdz kļūst daudz interesantāks politiskā līmenī. Un tāpēc attiecībā uz rekomendācijām tieši pašam parlamentam varam teikt, lūko, identificējām trīs jomas, trīs tēmas, kam jāpievērš uzmanība. Pirmais no tām ir, lūk, politiskais līmenis un politiskās deklarācijas. Daudz labāk jāidentificē politiskā līderība un tas, kas vada visu šo augstāko līmeni un sadarbību tajā. Tālāk ir jāizsaka saistības attiecībā uz līdzfinansētām iniciatīvām un kopēju lēmumu pieņemšanu attiecībā uz finansējumu, kā arī dzen jāsaskaņo ilgtermiņa Āfrikas un Eiropas stratēģijas. Ir jā, jāprecizē intervences līmenis un kurā vietā sāks Āfrikas subsidiaritāte. Otrā tēma, jeb joma, ir dialogu kvalitāte un īstenošana. Ir jāveido jau pašreizējās saiknes ar esošajām Āfrikas un Eiropas lēmu pieņemšanas struktūrām jāuzlibo un jāizdara eh, centieni, lai radītu plašāku telpu neformāliem, daudzpusējiem dialogiem, tostarp iesaistot arī pilsonisko sabiedrību. Un visbeidzot, vairāk uzmanības jāpievērš arī uzraudzībai un pāraudzībai, jāspēcina kontrols mehānismi, labāk jādefinē parlamenta loma šajos mehānismos Nu, vēl tāda nedaudz viela pārdomām jums kā komitejai un šais, šis sanāksmē kopumā. Uh, varbūt vairāk uzmanības būtu jāpievērš arī mentalitātei un atšķirīgajām attieksmēm, kādas ir mūsu kopējās intereses šajās Āfrikas un Eiropas attiecībās. Āfrika galu galā ir arī iespēju zeme vismaz par tādu kļūst, un tas mums jāatzīst, kā mēs to visu translējam, kā mēs šo jauno realitāti pārvēršam diplomātiskajā sadarbībā un iniciatīvās. Tālāk, kādas flagmaņa iniciatīvas mēs varētu izvēlēties? Vai Eiropai ir skaidrs, kādas ir tās strateģiskās intereses Āfrikā? Un, kad skatāmies uz Āfriku, vai tiešām varam to uztvert kā vienotu veselumu? Un kurš tad eh, vēlas, piemēram, Āfrikā, lai Eiropu uzskata par vienotu veselumu? Un visbeidzot, ilgtermiņā, kas notiks pēc skatu no nolīguma iztecēšanas 2020. gadā arī šis ietvers ir jāpārdomā, varbūt kopīgiem spēkiem abām pusēm, nu, jāsaka, izdarot savus mājas darbus un domājot par jaunu sadarbības ietvaru. Paldies par uzmanību. Merci. Paldies. Tālāk došu vārdu. Deputātiem varēs uzdot jautājumu. Došu vārdu arī komisijas pārstāvjiem ārējās darbības dienestam. Žozei Kostraperēve šeit, lūdzu. Um, thank you very much. Paldies. Priekšsādātājs kundze. Domāju, ka vairumam no Helija kunga pie, teiktā varēsim piekrist. Viņš runāja par galveniem aspektiem ES Āfrikas partnerattiecību stratēģijā, lai varētu izprast vai šis patiešām ir atbalstošais modelis, lai varētu piepildīt šādu partneru attiecību galvenos mērķus. Bet mēs esam konstatējuši, ka šis modelis tomēr ir jāuzlabo un jāpārskata. Varbūt, ka nevarētu pilnībā piekrist viņam kad viņš runāja par šīm kopīgajām ekspertu grupām, kur tika izmantots radošums un uh, kur bija eh, ļoti liela efektivitāte. Es domāju, ka tas nemaz nebija tik veiksmīgi, un ņemot vērā to, kādu modeli mēs izmantojam, protams, vienmēr varēs kaut ko panākt. Mums ir šī formula jāplūko no cita redzes lēņķa, tātad domājot nevien par ambīcijām, par to, cik augstu latiņu ir uzstādīt, bet arī, piemēram, par sociālo kapacitāti, par to, kas tiek paveikts, par finansējumu un Varbūt mums vajadzētu atvērtākam, plašāk atvērt acis un raudzīties realitātē. Mēs esam eh, patiešām to nolēmuši darīt arī samitā. Ir jābūt tādām pamatīgām sarunām ar Āfrikas partneriem, kas no savas puses arī kritizēja pagaidām izmantoto modeli. Ko tad darīt, ja mēs esam vienojušies par diagnozi, nenozīmē, ka mēs esam viens prāts par to, kādas zāles ir jāizmanto slimības ārstēšanā. Mēs esam vienojušies, ka nevaram turpināt uh, virzīties uz priekšu pa iemīto taciņu, nu, tas jau ir ļoti pozitīvi. Un Helija kungs runāja par dažādām dilemām un izaicinājumiem, uh, Un, protams, daudzas no tiem mēs nevarēsim atrisināt ne samita laikā, ne turpmāko gadu laikā. Tas prasīs vairāk laika, bieži vien pat veselu paudzi, lai varētu uzlabot eh, sadarbību un lai varētu panākt to, ko mēs paziņojam 2007. gada ietvaru Deklarācijā, protams, eh, daudzi mērķi un apņemšanās skaisti izskatās uzrakstītā versijā, bet nevienmēr tas tikpat labi izdodas dzīvē. Un domāju, ka samits ir laba iespēja atkal pārdomāt savas formulas, savus eh, izvēlētos modeļus, stratēģiskos mērķus gan šeit, gan Āfrikā. Varbūt to varētu labāk harmonizēt un sinhronizēt, lai, abas, lai abi kontinenti būtu ieguvēji no šīs partnerības. Tāpat daži vārdi par uh, pilsoniskās sabiedrības nepieciešamību lai arī sabiedrība tiktu iekļauta stratēģijā. Stratēģijā ir teikts, ka tā ir vērsta uz cilvēkiem, bet patiesībā dažādu pilsonisko organizāciju piedalīšanās nav pašsaprotama. To varētu uzlabot. Un mums ir jāsaprot, kā pilsoniskā sabiedrība var iekļauties šajā darbā, bet, protams, ir jābūt piesardzīgiem. Uh, ņemot vērā to, kā formulēsim uh, pilsoniskās sabiedrības spēlējumu lomu. Protams, ir arī caurskatāmības mehānismi, uh, mehānismi, kā turpināt darbu, izvērtēt līdz šim paveikto, to darīs eksperti tehniskā līmenī. Tas viss ir nepieciešams. Mums arī jāapzinās, kā to paveikt, neradot jaunu birokrātijas struktūru, jaunu mašinēriju, kas pēc tam būtu nebūtu pašpietiekama un nedarītu to darbu, ko no tās sagaida. Mums tā tad ir jābūt pietiekami piesardzīgiem, bet eh, tika, protams, izteikti arī vairāk labi priekšlikumu, un mēs ļoti augstu vērtējam parlamenta darbu novērošanas procesu laikā, un patiešām ceru, ka mums būs nepieciešamā kapacitāte, lai uh, izkoptu dialogu ar parlamentu un lai turpinātu darbu kopējo mērķu vārdā. Domāju, uh, ka tas kalpo kā tāds ļoti labs atspēriena punkts mūsu debatēm un domāju, uh, ka jūs patiešām esat paveikuši uzteikšanas vērtu darbu. Paldies! Paldies. Martīnais kungs tagad. Gracias, kolēga prezidenta. Paldies, priekšsēdētāji. Gribēju pateikties Helī kungam par šo prezentāciju. Tā bija ļoti interesanta un arī ļoti kodolīga ņemot vērā to, eh, ka jums nebija atlicis pārāk daudz laika. Un, protams, jūs uh, mums piedāvājat tādu labu pārskatu. Man ir daži komentāri, varbūt netik daudz par dzirdēto, bet par problemātiku kopumā. mēneša beigās notiks Āfrikas ES samits. Kam tajā vajadzētu īpaši pievērsties? Ziņojumā tiek runāts par to, vai Āfrika ir jāuzlūko kā viens vesels vai nē. Un tāpat Eiropas Savienības izturēšanās. Mēs te runājam par uh, divām Āfrikām, it kā Tas, protams, eh, rada problēmas sadarbojoties ar Āfriku un arī ar Panāfrikas parlamentu. Vienalga, par ko tiek runāts, rodas daudz problēmu arī eh, Āfrikas Savienības kontekstā. Jo mēs īstenībā bieži vien rīkojamies tā, it kā mēs sadarbotos ar diviem kontinentiem, ar uh, diviem kontinentiem, kuru pārstāv atšķirīgi vidutāji un uh, kam ir atšķirīgs problēmas. Bet ja mēs tiekamies ar Panāfrikas parlamentu, tas ir tikai viena kontinentu parlaments un tas vienmēr ir jāpatur prātā, ja mēs vēlamies šīs diskusijas turpinās. Āfrikas Savienība un Āfrika, protams, varbūt nav vienmēr, eh, tie vienmēr nav sinonīmi. Piemēram, šeit varu eh, minēt Maroku, jo Maroku mums ir nopietnas partneris un mēs ar to arī runājam par Eiropas Savienības politiku. Mēs esam informēti, ka Citreiz ir uh, mums citi sadarbības partneri Āfrikas Savienībā. Neskatoties nu, uz to faktu, ka mēs vēlamies būt gana piesardzīgi, ir atšķirīgi nosaukumi, ir atšķirīgas sadarbības formas. Mēs te runājam par Āfrikas un Eiropas Savienības samitu, citreiz mēs runājam par Āfrikas Savienības un ES samitu. Um, tie ir arī tādi terminoloģisks dabas jautājumi, un tie īstenībā arī ir visai sarežģīti. Ir šīs attieksmes problēmas, par tām ir iespējams runāt samitā, un pēdējo 3-4 gadu laikā. esam pieredzējuši briesmīgus konfliktus dažādās Āfrikas uh, vietās un reģionos. Kas notiek Malī, protams, nevienu neatstāja vienaldzīgi, tāpat kā Centrāla Āfrikas Republikā notiekošais konflikts. Bet mēs nevienmēr esam rēģējuši laikus ja mēs runājam par tā saukto vidusjūras Āfriku, tad ir ļoti daudz um, vietu, kuras ir plosījuši konflikti, piemēram, Lībija. Mēs esam informēti, ka e, īstenībā šo konfliktu cirstās brūces vēl pat nav sad, sarētojušas, tās joprojām ir asiņojošas brūces. Un ir vēl daudz dažādu problēmu. Nu, kas, pastieties, kas notiek Lībijā pēdējo 48 stundu laikā, ir oficiālais paziņojums. Protams, es nevaru tagad eh, pieminēt visu, kas notiek Āfrikas kontinentā. Arī Malī nav nekā iepriecinoša. Un vēl viens jautājums, kam gribēju pievērsties, un noteikti to nevaram aizmirst. Tā noteikti joprojām būs prioritāte. Proti, mēs nevaram ignorēt Ugandā notiekošo, bet tas neskar tikai šo valsti atsevišķi. Piemēram, Ugandā tiek pieņemta likumdošana, kas, kas ir homofoba. Mēs ikdienas darbā jau vairākus gadus esam mēģinājuši ar viņiem izveidot tādas konstruktīvas attiecības, esam par to runājuši, un neskatoties uz daudziem samitiem, joprojām nekas nav panāks, un mēs aizvien no jauna uzsveram šo problemātiku. Un īstenībā ir noticis milzīgs regress ņemot vērā to, kas notiek arī uh, vadošajā elitē. Thank you. Un īstenībā, ja mēs neko nedarīsim lietas labā, tad šīs problēmas turpinās pastāvēt. Ir atšķirīgas parlamentārās grupas, ar kurām mēs sadarbojamies, un šis jautājums, protams, ir jārisina. Un komisija arī pievērsīsies šim jautājumam, bet mums ir jāsaprot, kas notiek uz vietas, jo mēs nevaram izvairīties arī no pieskāršanās šim jautājumam. Tas ir ļoti e, aktuāls tieši šim samitam, par to tiks runāts darba kārtībā. Ja mēs nevarēsim uh, to atrisināt tā pietiekami viedi, tad vajadzēs atkal būt jaunai sanāksmē, mums ir jāizdomā, kādu valodu lietot, un varbūt eh, kas līdzīgs eh, šis Ugānas scenārijs atkārtosies arī kaut kur citur. Varbūt negluži tāpat kā Ugandā, bet eh, nu, kaut kas līdzīgs varētu tikt izspēlēts arī citur. Uh, Ko ir darījis uh, ārējās darbības dienests un komisija, lai varētu atrisināt šo problēmu? Jāņem vērā, ka tas aptumšo mūsu attiecības ar Āfriku kopumā. Es tā tad. Domāju ko mēs darīsim šajā samitā, tātad mēs no šī jautājuma nevaram izvairīties. Un uh, kā tad uzvesties Spānijas delegācijai, tad, kad mēs domājam par uh, sanāksmi, darba kārtību, tad mums ir jāparūpēs, lai arī šis jautājums tiktu iekļauts darba kārtībā. Paldies, Korstes Lāsaras kungs, lūdzu, paldies, priekšsēdētājs kungs. šis ziņojums ir ārkārtīgi interesants. Helīkungs teica, ka attiecības starp ES un Āfriku ir ļoti fragmentētas, un viņš izteicās tā ļoti diplomātiski, un Gan parlamentam, gan komisijai vajadzētu rūpīgāk iepazīties ar realitāti. Mums ir uh, jāparūpējas, lai mums atkal uzticētos, mums ir uh, jāpilda dotais vārds, doties solījumi. Un kolēģis teica, ka varbūt mēs zaudējam uzticību, tādēļ mums ir jāizrāda saviem partneriem pēc iespējas lielāks atbalsts, jāprūpēs, lai viņi mums patiešām uzticētos. Martīnesa kungs uh, runāja par ļoti nopietnu problemātiku, par Ugandā notiekošo. Tagad daudzās grupās notiek tikšanās, lai apspriest tieši šo jautājumu un uh, domājot par strateģisko dialogu, jāsaka, ka šis jautājums noteikti arī tiks apspriests pan Āfrikas diskusijās. Mums ir jāsaprot, vai mēs varēsim vienoties par kaut kādu kopīgu pozīciju vai nē. Gribēju pavaicāt par tām, jeb tūkstošgads attīstības mērķiem. No šī jautājuma arī nedrīkst izvairīties, šķiet, tas arī būs iekļauts samita darba kārtībā. Tādēļ mums ir jāparūpēs, lai mēs kaut ko uh, sasniegtu arī ilgspējīgas attīstības jomā. Un Martīnesa kungs teica, ka mums ir jāapzinās, kā izveidot tādu uh, labu, loģisku ES stratēģiju, kas ir veltīta Āfrikas drošībai. Nu, paskatieties, kas notiek Ukrainā. Jāsaka, ka tas ir ka tā, tāds domino efekts vai tāda kā sniega lavīna, kas gāžas no kalna un paraiso visu līdzi, un uh, tie, kas ir ceļā, nevar izvairīties. Ko darīt parlamentam? Un mums ir jāparūpēs, lai partneri mums uzticas. Varbūt, ka var uzdot vēl vienu jautājumu. Jāsaka, ka mēs uh, iepazīstamies ar jauniem partneriem. Āfrikā ir arī pārmaiņu laiki, varbūt uh, tas mums piedāvā arī jaunas iespējas. Es gribēju uzzināt, ko par to visu domā komisija, ko tā domā, piemēram, par privātā kapitāla izmantošanu, kā mēs varētu garantēt uh, procesa caurskatāmību un kā izskatīsies turpmāk mūsu divpusējās attiecības. Paldies atkārtot par šo ziņojumu, tas bija ļoti saistošs un mums ir e, jāsaprot, ka tagad šīs attiecības ir ievirzījušās ļoti nopietnā gultnē. Paldies! Es e, Lī kungam došu vārdu, lai viņš varētu atbildēt uz deputātu jautājumiem un. Uh... Merci, Madame la Présidente. Paldies priekšsēdētāji. Paldies deputātiem, paldies arī par eh, komentāriem un piezīmēm. Atbildēšu uz jautājumiem pēc kārtas. Pirmam kārtam šī vispārējā diagnostika, respektīvi Kā koeficēt šīs attiecības starp abiem kontinentiem? Pirms gada uzrakstīju ziņojumu rakstu. Um, Dienvidāfrikas starptautisko institūta uh, ietvaros viņi Viņi, jāsaka, izteicās toreiz diezgan pesimistiski. Nosaukums bija pesimistisks, respektīvi plaisas starp kontinentiem kas arvien pieaug. Tāda bija šī tēze, ko es arī jāsaka atbalstīju, ka pastāv risks, ka šie kontinenti viens no otru attālinās. Tāpat laikā pastāv tāda fragmentācijas eh, tendence abos kontinentos. Un tie centieni, kas tiek izdarīti šobrīd, gatavojoties samitam, parāda, ka tāpat laikā ir arī tādas puses, kas vēlas um, izvairīties no šīs plaisas, bet tāpat laikā pastāv grūtības, pastāv grūtības īpaši ar to, ka fragmentācija pastāv abos kontinentos. Un jautājums līdz ar to ir par spēku samēru starp tiem, kas vēlas meklēt konverģents un tiem, kas savukārt, nu, kur savukārt šī konverģents neinteresē detalizētāka visu iesaistīto pušu analīze ir svarīga. Un tā es nonāku pie jautājuma, kas attiecas uz, piemēram, lūk šo sašķeltību starp Ziemeļāfriku un pārējo Āfriku. Ļoti labi zinām, ka arī institucionālā, institucionālā kārtā Āfrika ir ļoti sadalīta visi šie līmeņi. Uh, ir dažādi reģionālie līmeņi, kas tāpat laikā mm, nebūtu, neveid, nepār, nerada tādas organizācijas, kas varētu daudzpusējos, eh, daudzpusējās sanāksmēs pārstāvēt attiecīgos reģionus arī Eiropas Savienībā. Un jāsaka, Eiropas Savienībā situācija ir līdzīga lūg dalību valstis kas tā atsevišķas dalībvalsts, kas ir īpaši spēcīgas, kas var darboties arī vienas pašas, un viņam nemaz nav vajadzīgi šādi daudzpusēji fórumi. Uh, Un tad savukārt ir valsts, kas eiropeizē savas politikas. Nu, tā ir tāda plaša dialektika, kā jūs teicāt, tā ir tāda ļoti mainīga, un jautājums ir par to, kā izmantot iespējas, ko piedāvā daudzpusējība, lai turpinātu veidot uzticēšanos no abām pusēm. Ja ir kāda iniciatīva, kas nāk no vienas vai no otras puses, bet uh, satuvina abu šos kontinents, tad kāpēc to neizmantot? Jebkurā gadījumā par jā es runājot, subsidiaritātes jautājums šeit ir ārkārtīgi svarīgs. Un es domāju, ka šī kontinentālā dimensija un visā Afrikas eh, pārvaldības radīšana arī kaut kas vēsturiski jauns, kas varētu radīt pilnīgi noteikti arī nu, tādu tālāku pagriezienu akmeni, pavērsienu, tīri kvalitātes aspektā sadarbībā. Nu, galvenais, protams, partnerības ietvaros nodrošināt arī atbalstīgo finansējumu. Un tādā gadījumā būs mums šāds iespējams ar finansējumu trūkumu vairs nevarēsim aizbildināties. Un darbībai tādā gadījumā vajadzētu tikt veiktā tādā kop, kopiskuma garā. Mana personiskā nostāja ir tāda, ka kontinentālajai dimensijai ir jādod priekšroka attiecībā uz jās. Protams, tad pēc tam ir arī cita līmeņa, jā, reģionālai, nacionālai līmeņa īstenošanas pasākumiem ir, nu, tūkstošiem Eiropas projektu, kas tiek īstenot citos līmeņos, bet tie nav jāapspriež jās ietvaros, tos var aptvert citā kontekstā. Nu, tāds mans personīgais uzskats par konfliktu jomu runājot. Man nebija laika tam pievērsties detalizētāk, bet kval sadarbības kvalitāte mieru un drošības jomā, jāsaka, tiešām ir vienkārši izcila starp Āfriku un ES, ja mēs ņemam vērā, piemēram, kā rīkojas citi starptautiskie tā, dalībnieki, nu, tad viņiem savu sadarbību vēl jāuzlabo. Man ir bijušas e, konsultācijas ar Eiropas Savienības delegāciju pārstāvjiem, ar Āfrikas pārstāvjiem, e, nu, tieši tiem, kas atbilst, atbildīgi lūk par mieru un drošības pasākumiem Āfrikas Savienībā un ES tātad, un viss ir apmierināti ar darba kvalitāti, ar paveiktā kvalitāti. Ir resursi, ir kopēja vīzija, ir arī tāda savstarpēja uzticēšanās, un ir pat tiešām tāda reāli īstenot pasākumi, pasīsimies kaut vai Somāliju, Paskatīsimies uz Sahelu, paskatīsimies uz lūk, to, kā Āfrikas Savienība ar vien lielāku lomu spēlē šajā kontekstā. Paskatieties kaut vai uz to, cik kvalitatīvas ir diskusijas lūk par visiem šiem drošības pasākumiem Āfrikā no vienas puses darb, līdzdarbojas valstis, bet tāpat laikā arī reģionālās iestādes, un es domāju, ka tas tiešām ir tāds veiksmes stāsts, tāds paraugs tam, cik labi var īstenot kopēju vīziju. Ir arī vairāki formāti. Uh, Nu, pirmām kārtām, lūk, šāds, nu, kā tāds franču garā, kur viens rīkojas un koordinē darbību ar citiem, tad, piemēram, tāds kopējs formāts kā Somālijā, tad ir eiropeiskais formāts. Jo šobrīd Āfrikas formāts tiek veidots. Nu, tas vēl nav izveidots, bet progress ir un, jāsaka, tiek izdarīts centieni. Tātad esam tādā pārējais posmā, kur viens formāts tiek nomainīts ar citu, un šobrīd gan Āfrikas kapacitāšu kopuma vēl nav. Tāpēc, nu, lūk, aicinam Eiropu šeit um, aizpildīt šo tukšumu. Nu, vienalga, vai tā ir kolektīva reakcija vai nacionālā līmenī reakcija Bet nu, no arī šeit jāskatās pietiekam elastīgā kārtā, bet es domāju, ka drošības jomā jāsaka, ka tas viss norisinās veiksmīgi un sadarbība šeit ir tā, nu, rada tādu optimistisku garu, kas attiec uz delikātajiem diskusiju punktiem. Nu, tad šeit jānošķir politiskās deklarācijas un deklarācijās minētais formulējums. Uh, kur atsevišķas valstis cenšas lūk kaut kādā veidā atspoguļot savu nostāju, nu, piemēram, lūk, savu attieksmi pret um, tiesību aktiem Ugandā un tam līdzīgi, no tā darba kvalitātes, kas tiks īstenota, piemēram, cilvēktiesību jomā. Gribu jums atgādināt, ka, piemēram, starptautiskās krimināla tiesas jautājums Šobrīd tiek lemts starp Āfrikas Savienību un Eiropas Savienību tiek runāts par to, kas tiks izveidot juristu darba grupa, kam būs universāla jurisdikcija. Nu, tā tad ir tādas formulas, ir tādi varianti, kas var īstenoties dialogu rezultātā, kas var nodrošināt tehnisku sadarbību un līdz ar to šo politisko nokaitēto atm at at atmosfēru nedaudz atvēsināt un risināt ar kopēju dialogu palīdzību. tūkstošgads attīstības mērķi. Visi, ar ko esam runājuši, ar ko esam konsultējušies, atzīmēja, ka partnerība, um, jāsaka, ir, nu, nav, nav īstenojusies, jo šeit ir subsidārts jautājums. Viņi vēlas tomēr, nu, nu tad domā par to, vai tas ir starpkontinēls vai globāls jautājums, kādā līmenī tas tiek risināts. Nu, skatīsimies, piemēram, uz to, kaut vai cik aktuāli tie ir konkrētajās sarunās. Nu, uh, mūsu organizācija šobrīd strādā pie 2015. gada attīstības uh, ietvara. Tās ir sarunas par ļoti daudzām dažādām tēmām, sarežģītām tēmām. Vēlamies te panākt līdzsvaru, piešķirot prioritātes tām jomām, mm, kas varbūt mums šķiet svarīgas, bet tādu, protams, ir ļoti daudz. Uh, tam ir vajadzīgs strateģiskais ietvers, un tam, protams, savukārt jānotiek nacionālā valsts līmenī. Un savukārt Eiropas Savienības dalībvalstīm arī jāvedo šī plānošana kopām, jo, labā, jo vairāk tas kopis, kopīgi notiks, jo labāk. Un tad arī šie attīstības mērķi būs daudz skaidrāki. Drošības stratēģija. Savienība ir guvusi panākumu. Reģionālās stratēģijas e, nu, vēsturiski kurš panākums, piemēram, Somālijā, Sahels reģionā, un šāda veida stratēģijas palīdz, nu, sistematizēt centienus un nodrošināt skaidrāku vēstījumu mūsu sarunu partneriem Āfrikā. Uh, Un pat ja esmu šeit tāds neatkarīgs novērotājs, es domāju, ka jābūt intelektuāli godīgam un jāatzīst, ka nestoties uz visu kritiku, ko esam eh, dzirdējuši, ir tomēr ir ļoti daudz pozitīvu lietu pēdējo gadu laikā, kas panākts, un tas ir jāuzsver, kas tie var kalpot kā paraugu nākotnē. Un pēdējais punkts par privāts, privāto sektoru. Mūsu organizācija ir veikusi virkni pētījumu par privātā sektora lomu attīstībā šobrīd Jautājums ir par to, kā Eiropas valdības sadarbojas ar privāto sektoru. Piemēram, investīciju politikas ietvaros, diploma, ekonomikas diplomātijas ietvaros. Vai šobrīd esam gatavi apsvērt nepieciešamību veicināt Eiropas investīcijas Āfrikas valstīs? kolektīvas investīcijas, respektīvi, lūk, piemēram, nu, Eiropas Sirdniecības palātas loma, tad spēlēt savu lomu un tā tālāk, tad būtu, nu, vairāk tālāku darbības iespēju. Otra dimensija, kas, ka jāveido, piemēram, sadarbības starp palīdzības nedošanu aģentūrām un privāto sektoru. Arī to mūsu organizācija ir pētījusi, un tur esam secinājuši, ka pastāv ļoti dažādas darba kārtības. Paldies! Es atvainojos, izteicos pārāk garu. Euh, merci beaucoup. Nous allons continuer. Paldies. Turpināsim mūsu darbu kārtību. Tālāk mums seko viedokļa apmaiņa e, un klāta ir EP delegācijas attiecībā ar Panāfrikas parlamentu priekšsādātāju Mihālu Gālēru. Jūs jau zināt, ka šai sanāksmē vajadzēja norisināties Broka kunga klātbūtnē, kas ir mūsu afet komitejas priekšsādātājs, bet, nu, ņemot vērā pašreiz aktuālos notikumus, Broka kungs nevarēja būt klāt. Tāpēc runājam par gatavošanos ES un Āfrikas augstā līmeņa parlamentārai sanāksmai, kas norisināsies Briselē Nu, šī gada 31. martā un 1. aprīlī. Tā būs jau ceturtā šāda sanāksme, kas norisinās Briselē. Tāpat arī būs uh, 2. 3. aprīlī sanāksme un tur būs klāt daudzi Āfrikas um, Savienības iestāžu pārstāvi, tāpat arī Eiropas Savienības pārstāvi. Tur piedalīsies gan e Eiropas parlamenta priekšsādātājs Šulcs, gan arī Panāfrikas parlamentā analogie sarunu un partneri, tāpat arī Katrīna Aštone, Āfrikas politisko lietu komitejas pārstāvi, arī virkne NVO. Tiks gatavot arī kopēja deklarācija, ko parakstīs abi parlamentu priekšsēdētāji, un to liks priekšā 2. aprīlī. Šajā deklarācijā mēs paudīsim šīs bažas, kā arī dzen, pri, to, ko šie parlamenti domā attiecībā par uz eh, šo kopējo stratēģiju attiecībā uz Āfriku. Maikls Galers ir šeit un viņš mūs pilnīgi noteikti informēs par to, kā arī iznās gatavošanās šai parlamentārajai sanāksmai Galerkungs. Nu tad vai nu man tālāk jāatgādina jums par to, cik lieliski mūs abu komite, abas komitejas interesēs par Āfrikas kontinentu un ka AFET jautājumiem ir pilnīgi noteikti ietekme uz šo kontinentu. Tāpat laikā, protams, kopējā stratēģija līdz šim ir bijusi ne, nepietiekam efektīva Ir virkni nolīgumi, kas ir lieki, ir pārāk daudz partneri, nav efektīvas sadarbības, un eh, līdz ar to arī budžeta līdzekļi tiek šķērdēti. AFET komiteja ir uzstājusi uz to, ka nepieciešams iet vēl tālāk, ne tikai veidot kapacitāti kontinentālā līmenī, bet nepieciešams izstrādāt patiešām reālu politisku partnerību kas um, attiektos uz mieru, drošību, eh, reģionālā un uh, vietējā līmenī. Un tas pilnīgi noteikti dažādos līmeņos spēcinātu partnerību. Galerkungs, došu jums tagad iespēju izteikties, jūs kā mūsu parlamentārās demokrācijas vadītājs varētu pastāstīt, eh, Kā jūs domājat paust Eiropas parlamentu prioritātes, kā jūs to darat, eh, kontaktējoties ar saviem Āfrikas sarunu partneriem, un ko jūs kopumā gaidāt no šīs ceturtās augstākā līmeņa parlamentārās sanāksmes? Mēs ārkārt, mums ārkārtīgi interesē tas, kā šī parlamentārā sanāksme varētu rīkoties, lai spēcinātu parlamentu lomas abos šajos kontinentos un pieprasīt attiecīgo drošības politiku īstenošanu gan Eiropas Savienībā, gan Āfrikā. Līdz ar to, kā mēs varam kalpot mūsu pilsoņiem un informēt viņus par to, kā šīs politikas īstenošana arī izcinās. Politiskās diskusijas sanāksmes laikā tiks veltītas šiem jautājumiem un tam, kādā veidā varam nu, visus šīs nianses atspoguļot arī gal, sanāksmes noslēgumā izstrādājumajā dokumentā. Galerkungs, jums vārds. Frau Vorsitzende. Paldies, priekšsēdētājs kundze, dārgie kolēģi, dārgās kolēģis. Jā, Protams, kopīgi ar AFET komiteju šī sanāksme varbūt būtu izdevusies labāk. Es būtu gribējis, lai vairāk kolēģi piedalītos, bet, protams, aktuālie notikumi mūs ir apsteiguši un tas, kas notiek Ukrainā, īstenībā panāca to, eh, ka AFET eh, tagad tieks ar Ukrainas Eiropas lietu ministru Borisu Tarasju, ko viņš ir ieradies eh, AFET komitejā, un tādēļ mēs nevarējām ar viņiem šodien kopīgi apspriesties. Un es arī nevarēju, diemžēl, sekot Helīkunga prezentācijai Ukrainas dēļ, jo man vajadzēja uh, AFET komitejā noklausīties, kas ir sakāms attiecīgajiem uh, viesiem. Uh, Tagad runāšu angļu valodā, jo uh, informācija ir uh, man pieejama angļu valodā. Es... Kolēģi, lai gan uh, jūs jau zināt, ka pirmais ES Āfrikas samits, kurā tikās Eiropas Savienību un Āfrikas valstu vadītāji tikās 2010. gadā Kairā, un otrais samits notika Lisabonā 2012. gadā, un šis bija ļoti um, centrāls pasākums, un tika pieņems lēmums rīkot samitu uh, katrus trīs gadus pārmaiņus a, Eiropas Savienībā un Āfrikā. Tika pieņemts rīcības plāns un arī Lisabonas deklarācija, kā arī kopīgā stratēģija. Šī kopīgā stratēģija atspoguļo ilgtermiņa kopīgo redzējumu Eiropas Savienības Āfrikas attiecībām globalizētā pasaulē, dodas tālāk par attīstības uh, politiku un tas dodas arī um, um tālāk par to, lai uh, koncentrētos tikai uz Āfrikas jautājumiem, bet lai varētu koncentrēties uz globālākiem Eiropas Savienības Āfrikas jautājumiem. Tāpat arī skatāmies pāri fragmentācijai un ir jādomā par Āfrikas reģionālu un kontinentālu uh, atbildi uz aktuāliem noteikumiem. Tas nodrošina arī labāku Āfrikas un ES pilsoņu dalību vispārējos mēģinājumos stiprināt pilsonisko sabiedrību abos kontinentos. Tas ir balstīts šo kopīgo redzējumu un kopīgiem principiem, uh, kas ir definēti uh, šajā ES Āfrikas stratēģijā. 2010. Uh, gadā Tripolē tika sagatavots otrais posms rīcības plānam, un Kā jau zinat, šis trešais samits, kur notiks 2. un 3. aprīlī Briselē, kur piedalīsies Āfrikas eh, Savienības un Eiropas Savienības 28 dalību valstis, un uh, arī Marokai būs iespēja piedalīties. Lai stiprinātu samita parlamentāro dimensiju, uh, ir paredz, uh, jau tika organizēta pirmo reizi uh, Lisabonā, tika parlamentārais samits Uh, un mm, nākamajā samitā notiks arī parlamentārais priekšsamits šeit, Eiropas parlamentā 23. martā un 1. aprīlī. Pagājušā gada oktobrī uh, delegācija uh, noturēja uh, mm, pa, uh, tikšanos uh, Dienvidu Āfrikā, un biroja tikšanās galvenokārt tika veltīta, lai gatavotos 4. samitam. Un dalībnieki uzskatīja, ka, ka šis, šīs, šīs sanāksmes, priekšparlamenta sanāksmes ir kļūst par normālu praksi, un tika noteikti arī darba kārtība šim parlamentāram samitam par to panākta vienākšanās, un tika noteikts, ka tas notiks tieši pirms samita, un samits ilgs uh, trīs, uh, dienas puses. Pirmā sesija būs 31. martā, un ka tiks sagatavota deklarācija balstoties uz ES Āfrikas kopīgās stratēģijas izvērtējumu. Jāiesaist arī pilsoniskā sabiedrība, ir jāuzaicina arī attiecīgās NVO, tad uzstādīt savus stendus ES Āfrikas samita kontekstā tātad šī 2016. gada decembrī apstiprinātā apstiprinātais plāns arī paredz šī samata notikšanu. Mēs zinām, ka Pan-Afrikas parlamentu pārstāvēs 23 locekļi un Eiropas, tiks izveidot Eiropas Savienības ad hoc delegācija tādā pašā apjomā. Pasākums notiks Eiropas parlamentā Un ir viena vieta rezervēta priekšstādātājiem Šulcam un 12 vietas delegācijas uh, pārstāvjiem. Un viss pārējās vietas aizpildīs uh, politiskās grupas pārstāvlocekļi no AFED, DEVE un arī uh, kopīgās parlamentārās asamblējas. Un atklāti sakot, man ir jāsaka, ka ceru, un tagad izsakos neformāli, es ceru, ka mēs spēsim. Uh, atrast 23 pārstāvjus, un es neskatos tik ļoti uh, zem, no kādas uh, grupas nāk uh, iespējamie pārstāvji. Es skatos uz mūsu iestādi kopumā, ne tikai uz savu delegāciju, bet arī DV, AFED, INTA un citām. Ja mēs spēsim iesaistīt un piesaistīt pildiesīgus locekļus un aizstājēju locekļus, pa, Mums ir jābūt ļoti motivētiem, mums jānodrošina 23 cilvēku pārstāvjumi ne tikai atklāšanas ceremonijā, bet arī šim uh, trīs dienām, lai tad varētu veiksmīgi tikties ar mūsu Āfrikas kolēģiem, lai mēs neatstātu nepatīkamu vai sliktu iespēju. Es zinu, ka daudz no mums ir iesaistījušies kampaņā un visi. Un ir daudz pasākumu, kas notiek gatavojoties vēlēšanām. Nu, tas tiešām aicinātu visus iesaistītos un interesētos cilvēkus uh, nodrošināt um, savu klātbūtni, lai mums nebūtu jācieš apkaunojums. 3. martā uh, būs tātad tikšanās šīs ad hoc uh, delegācijas locekļiem un tiks sagatavots uh, deklarācijas projekts sanāksmēm. Dokumentos tiks izmantoti rezultāti no nu pat prezentētā pētījuma ko prezentēja ECDPM par Eiropas Savienības Āfrikas stratē, kopīgās stratēģijas īstenošanu. Un tika izmantots arī um, ieguldījums no kolēģa puses. Tas būs tiešām ļoti liederīgs 23 delegācijas locekļiem. Mēs zinām, ka ārējās darbības dienesta un komisijas mērķis ir samazināt prioritāšu sarakstu nākamos trīs gados. Viņi vēlās koncentrēties tikai uz tām jomām, kur iespējams panākt labus rezultātus. Es ceru, ka mums vajadzēs, ja ne vismaz pilnībā ievērot, vismaz apsvērt šo principu, ka um, tiks ierobežots prioritāšu skaits. Es jau īpaši gribētu aicināt jūs koncentrēties šādiem jautājumiem. Uh, turpināt veiksmīgo praksi drošības un miera jomā. Manuprāt, tā ir viena no tām lietām, kurā ir bijuši vislabākie rezultāti. Otrakārt, ir jāiesaista cilvēki iekļaujošā attīstībā, lai varētu stiprināt makroekonomisko pārvaldību. Trešais, ņemot vērā demografisko attīstību un jauno dinamiku Āfrikā ir jāapkopo instrumenti, lai radītu darba vietas. Un arī šis uh, jautājums, to atbalsta arī Āfrikas puse. Cet, ceturkārt ir jānodrošina tādi pakāpieni kontinentālā līmenī, lai stiprinātu nacionālās drošības sistēmas, un ir jāizstrādā pilota programma, kas izmantotu uh, labāko pieejamo tehnoloģiju izmantošanu pārtikas, ūdens, drošības, atjaunīgās enerģijas, vides un klimata pārmaiņu jomā. Programma vēl joprojām tikai top, bet tā varētu izskaties aptuveni šāda. Pirmdien, 31. martā, notiks atklāšanas ceremonija, kura piedalīsies arī priekšsādātājs Šulca kungs un Amādī kungs, Katrīna Eštone un Aiša Abdullahi kas ir Āfrikas Savienības komisāra politikas jautājumu jomā. Pēcpusdienā būs prezentācijas un viedokļu apmaiņa ar NVO un pilsoniskās sabiedrības eh, kopienu. Un tad būs arī pirmā sesija, kas iztīs kopīgo deklarācijas projektu. Otradien eh, sāksim ar cilvēktiesību eh, prioritātiem ES Āfrikas stratēģijā. Pēc tam pievērsīsimies kopīgajai deklarācijas projektam un pieņemšanai notiks arī delegācijas sanāksmes piedalīsies parlamentārajā samitā. Es domāju, ka mums ir lieliska iespēja, gatavojoties šai sanāksmē 12. martā, pārdomāt un ņemt vērā arī kolēģu ieguldījumu mūsu delegācija ir strādājuši, strādājuši pie dokumenta projekta, un tā kā tā, tam jābūt kopīgam a, darbam, esam nosūtījuši a, savu sagatavoto pap un esam lūguši viņu komentārus pirms vēl a, oficiāli iesaistam kolēģus uh, Bet esmu pārliecināts, ka ir kolēģi, kas jau kas ir ieinteresēti šajā jautājumā un kas ir arī iepazinušos ar provizorisko dokumenta projektu pirms to oficiāli um, iesaistām sistēmām. Un vispārīgi runājot, un mums kā parlamentāriešiem uh, droši vien Mm, to vajadzētu kritizēt, un arī mūsu sanāksmi laikā mums rodas iespējas, ka šī politiskā apņemšanās no Eiropas Savienības puses. Un, mums jārunā, vai tā ir komisija un ārējās darbības dienests, vai galvenokārt tomēr ārējās darbības dienests. Un tā es domāju, protams, par augšējo līmeni, ne jau par cilvēkiem zemākos līmeņos. Um, ir, um, tātad šī apņemšanās padarīt ES Āfrikas sadarbību par vienu no politiskajām prioritātēm, ka līdz šim uh, nav redzēts pietiekams uh, apstiprinājums tam, ir no, nav notikušas šīs uh, regulārās sanāksmes, divas komisija, komisija ir tikusies, bet no ārējās darbības dienas nav notikušas šīs ministru trojkas un Mēs ar kolēģiem jau gadu gaitā esam runājuši, ka tas Āfrikas pusē rada iespaidu, ka šis jautājums netiek uztverts tik nopietni, kā viņi to vēlētos. Un līdz ar to mēs neesam sasnieguši tik daudz, cik daudz mēs būtu potenciāli varējuši sasniegt noteiktās jomās. Tad ir zināma kritika par to, kā Eiropas Savienība ir rīkojusies uh, šīs sadarbības jomā. Tas atspoguļojas ne tikai dokumentos, bet tas atspoguļojas arī mūsu diskusijās. Mums, protams, vēl ir jāskatās, kā mēs nākotnē varētu tendenci mainīt. Te nav runa tikai par iesaistītiem cilvēkiem. Ir jārunā arī par to, kā mēs prioritizējam jautājumus. Bet Skaidrs, ka tas būs viens no jautājumiem, kas būs būtiskā darba daļas kārtā. Tas arī viss, un varbūt mums kolēģi komentāri. Galer, monsieur Martin. Paldies, Galer kungs, lāk Martīnes kungam vārds. Es Mihails, gracias. Jā, paldies. Mums. Mēs nu pat uzklausījām ļoti interesanta ziņojuma prezentāciju no ECDPM. Tas bija pirms jūs vēl mums pievienojāties. Un es gribēju izteikt um, dažus komentārus. Patiesībā gribēju uh, pieminēt atsevišķus jautājumus, kas, manuprāt, ir um, jāiekļauj samitā. No tiem nevaram izvairīties. Ir uh, paredzēta vieta cilvēktiesībām. Es domāju, ka nu, kā daļa no cilvēku tiesību jautājumu loku. Mums ir jārunā par tiesību aktiem. Tā nav homofobiska, bet drīzāk tā ir tāda, kas vajā homoseksuālus cilvēkus. Mums noteikti ir jāpievērš uz šim jautājumam. Ir skaidrs, ka tas ir solis atpakaļ. Jā, mēs zinām par Ugandu, bet zinām arī, ka citās valstīs, nu, piemēram, Nigēriju, kur arī šādi jautājumi aktualizēs. Mēs nevaram izvairīties no diskusijām par šo tēmu, un tas, visticamāk, būs ļoti jūtīgs jautājums. Bet ir vēl kāds jautājums, kas te nav vispār ticis pieminēts, bet, manuprāt, tas ir ārkārtīgi svarīgs. Esmu nobežījies par to, ka mēs uh, uh, nepārtraukti dzirdam par uh, izaugsmi Āfrika. Uh, bet vēl projām ir vairāk kā 50 tūkstoši uh, afrikāņu, uh, kas atrodas uh, Marokā un vēlas nokļūt Eiropā, un ir tūkstošiem afrikāņu, kuri bieži vien zaudē dzīvību, mēģinot nokļūt Eiropā. Un šeit, ka viņi spēlē krievu ruleti ar savu dzīvību, uh, un viņu vēlmes daudzi eiropieši neuzskata par vērtīgām. Uh, šodien bija iekšlietu ministru tikšanās, es zinu, ka Spānijas ministrs uh, runās ar Malmstraumas kundzi, jo ir daudz runāts par Lampedūzas gadījumu, bet ir jau arī mm, kāds gadījums, kas norisinājās kad ļoti da, liels afrikāņu skaits no mēģināja nokļūt Spānijā, un drošības spēki to sagaidīja ar gumijas lodēm. Nu, 15 cilvēki uh, gāja bojā. Mēs runājam par 15 bojā gājušiem, jo 15 uh, līķi tika atrasti, bet mm, tas droši vien nav galējais skaitlis. Mēs runājam par daudzām dažādām situācijām, un ir ārkārtīgi svarīgi apspriest arī imigrācijas jautājumu samita laikā. Es domāju, ka tam vajadzētu paredzēt būtisku a, vietu mūsu diskusijās, tā lai varam atklāti a, apspriest šo situāciju ar mūsu Āfrikas partneriem. Es domāju, ka ir jāatrod risinājums. Uh, situācijai ir jāatrod tāds risinājums, kas būtu saskaņots ar valsts ekonomisko un sociālo situāciju, bet tajā pašā laikā tas būtu saskaņots arī ar uh, mūsu Eiropas Savienības pamatvērtībām. Es plānoju piedalīties konferencē, tāpat kā es piedalījos arī Tripolē un Lisabonā, un es mēģināšu pēc iespējas ciešāk ar jums sadarboties, lai nodrošinātu to, ka mums ir konstruktīva sanāksme, kas sniedz rezultātus, un es ceru, ka eh, šiem rezultātiem būs ietekma arī uz starpvaldību samitu, kas ir, manuprāt, ārkārtīgi svarīgi. Paldies! Paldies! Tālāk došu vārdu ārējās darbības dienestam Rozai Kosta Pereiram. Thank you very much. Paldies, priekšsēdētāji! Paldies Gālera kungam par visu sniegto informāciju par parlamentāro samitu. Mēs uzskatām, ka tā būs ļoti laba iespēja gan Eiropas Savienības parlamentam, gan arī Āfrikas parlamentam izrunāt jautājumus sadarbības jomā ar Āfriku. Šos nolūkus mēs augsti vērtējam. Ir žēl tikai, ka parlamentāriešiem nebija iespēja tikties ātrāk, lai nodrošinātu to, ka viņu diskutētu rezultātu varētu labāk ietekmēt pašu galveno samitu. Tātad šo starpvaldību samitu, kā jūs paši norādījāt. Bet mēs domājam, ka šie jautājumi tiks apspriesti uh, uh, samitā un ka samita rezultāts varēs prezentēt valstu vadītājiem. Tā ir ļoti sarežģīta situācija, mēģināt sasinhronizēt jūsu bažas ar jautājumiem, kas tiks apspriesti pašā samitā. Uh, miers un drošība, protams, ir uh, viens no vissvarīgākajiem jautājumu, kopumiem samitā, tāpat arī jārunā par ilgspējīgu attīstību un darba vietu radīšanu. Uh, arī izglītības kapacitātes palielināšanas, migrācijas jautājumi, manuprāt, arī būs svarīgi samita jautājumi. Es vēlos sniegt jums informāciju par to, ko mēs mēģinam darīt. Un tātad, kas būs notikumu reģistrs. Protams, ir paredzētas debatas, noteikti tiks sniegtas runas. A, bet svarīgāk ir domāt par to, kāds būs šis mantojums, par ko runās um, vēsturi. Un te, es domāju, rakstītus dokumentus, rakstiski dokumenti uh, papildus uh, deklarācijai, kas uh, parasti ir samita rezultāts. Mums ir uh, jādomā par tādiem um, dokumentiem, kur izmantotu pamatu tālākam darbam. Un tad šī darba ir tāds dokumenti ir tāds rezumējums no kvantitatīvas perspektīvas par to, kādas ir bijušas attiecības, kas ir uzlabojies Eiropas Savienības Āfrikas attiecībās kopš 2007. gada, kad tika pieņemta kopējā stratēģija. Papildus tam mēs ar saviem Āfrikas kolēģiem runājam par to, ka būtu iespējams deklarācijai pievienot pielikumu, tādas atsevišķas um, deklarācijas jomās, kur paredzam uh, tādu taustāmu progresu. Un esam pašlaik identificējuši četras jomas, ko plānojam apspriest ar Āfrikas pusi. Un šīs četras jomas ir klimata pārmaiņas, lauksaimniecība, migrācija un laika posms pēc 2015. gada. Un šobrīd var jums pastāstīt, ka visi šie četri jautājumi būs iekļauti samita dokumentos. Uh, Un mēs vēlamies, lai rezultāti būtu uh, nozīmīgi. Ja tie nav nozīmīgi, tad kāda no tiem jēga. Vai nu mēs runājam par, par kaut ko, kas varētu radīt jaunas, saskatāmas, stataustāmas uh, labumus, vai arī mums vienkārši būs uh, mm, deklarācija, kas vienkārši konstatēs pašreizējo pusi, kas atspoguļos Āfrikas un ES vienošanos. Es ceru, ka mēs sasniegsim tādus rezultātus, kas sniegs labumu abām pusēm. Mēs ceram, ka šīs eh, deklarācijas kļūs par samita mantojumu daļu. Es domāju, tas ir tāds aspekts, kas maina visu spēles noteikumus. Mums ir jāveido tādas attiecības, eh, starp, kas ir attiecības starp līdzvērtīgiem partneriem. Mums ir jāmēģina nonākt pie situācijas, ka Āfrika ir tikai palīdzības un uh, objekts, bet mums jāaplūko Āfrika kā tirzniecības un investīcijas uh, Uh, investīciju partners. Mēs vēlamies, lai samits koncentrējas uz to. Jūs runājāt par uh, mieru un drošību. Jūsu ideja par makroemiskās pārvaldības iekļaušanu un darbu radīšanu un labāko tehnoloģiju izmantošanu, es domāju, ka šīs idejas ļoti labi sadarēs ar mūsu bažām. Es domāju, ka mēs varam savas uh, tātad, problēmu jautājumus saskaņot. Es nedaudz esmu interesēts šajos drošības tehnoloģijās, kontinentālā aspektā, bet esmu pārliecināts, ka jebkura ideja, kas nāks no parlamenta, tiks pienācīgi izkrīt un izvērtēta. Ir kāda lieta, kas mums jāsaprot. Šī trešā politiskā deklarācija ir kompromiss. Mēs varam izmantot tikai tādu tekstu, kas ir pieņemams abām pusēm varam sagaidīt, kā būs uh, sarežģītas diskusijas un rezultāti, redzamāk, nebūs ne tas, ko vēlamies mēs, ne tas, ko vēlas Āfrika, bet ko varam mēģināt ir izveidot tātad tiltu starp abām pusēm. Un mums ir jāapspriež šie jautājumi, kas jau arī iezīmējās šodien. Es sagaidu atvērtu diskusiju samita laikā. Es ceru, ka cilvēki nebūs bail vai nebūs nekādi tabu runāt par jautājumiem, kuros mūsu starpā vienošanās nav. Tas gan visticamāk pilnībā netiks atspoguļots politiskajā deklarācijā, jo tad ar šo deklarāciju mums ir jāinformē sabiedrība par jomām, kur var panākt progresu, informēt par jomām, kur ir panākta vienošanās. Uh, Mēs nevaram uh, sagatavot deklarāciju, kur Āfrikas puse saka kaut ko vienu, bet Eiropas Savienība pavisam pretējo. Tādēļ aicināšu jūs izrādīt sapratni mm, par to, cik sarežģīti ir sagatavot kopēju tekstu. Tas gan nenozīmē, protams, to, ka jautājumus kaut kādus nevarētu uzdot vai pacelt samita laikā. Tad vēlreiz liels paldies par visu šo informāciju. Uzskatām, ka jūsu pasākums būs ļoti veiksmīgs un gaidīsim arī jūsu samita secinājumus un ceram, ka tiem būs zināma ietekme uz mūsu darbu, gatavojoties starpvaldību samitam. Lielas paldies! Eh, merci beaucoup! Paldies! Tālāk atkal došu vārdu Gāler kungam, lai viņš šo viedokļu apmaiņu tad noslēdz. Lūdzu. Paldies! Pievērsīšos vienam aspektam. Domāju, ka tādas pamatīgas garas debetas eh, noteikti tiks veltītas tieši mm, imigrācijai un bēgļiem, un mums kā Eiropas parlamentam vajadzētu pateikt, ka neskatoties uz to, kā katra valsts eh, ir veidojusi savu bēgļu politiku, Mēs nevaram pieļaut to, ka cilvēki vienkārši tiek atstāti likteņu varā vai pat nogalināti uz viņiem šaujot vai arī viņiem ļauj noslīgt jūrā. Ja mēs nevarēsim šo problēmu atrisināt nākotnē, nu tad mums vispār nebūs vajadzības ar afrikāņiem tā draudzīgi sēdēt pie viena galda. Tātad cilvēkus nedrīkst. Uh, dzītnāvē nedrīkst viņiem ļaut iet bojā. Domāju, ka tas ir viens no galvenajiem uzdevumiem, kas mums ir jāveic. Un pēc tam mums ir jāskatās, kurš drīkst palikt Eiropā, kurš nē. Tas ir kas cits, bet cilvēkus nedrīkst vienkārši atstāt likteņa varā, nedrīkst ļaut viņiem iet bojā. Un ja mēs nevaram šos uzdevums izpildīt, tad jau mums nav tiesība ar Āfriku piekopt citas politikas ceru, esam varējuši arī koncentrēties uz pašu būtiskāko un varēsim panākt tādu taustāmu, izmērāmu progresu un mēs kā parlaments tad arī varēsim tam ļoti uzmanīgi sekot. Un es vēlētos vērsties arī uh, mūsu kolēģiem, kas uh, ir uh, atbildīgos amatos eh, Eiropas eh, ārējās darbības dienestā un arī komisijas darboņiem eh, vēlētos lūgt atkal izveidot šīs ministriju trojkas un uzsākt atkal dialogu, jo jāsaka, ka pirms ministru trojkām arī parlamenta pārstāvi varēja ierasties uz šie pasākumiem, vismaz uz brokastu daļu, lai varētu redzēt, kas notiek. Un tā kā šādas ministra trojkas kādu brīdi nav notikušas, arī mums parlamentāriešiem tur nebija daudz sakāmā. Tas ir mūsu interesēs un galu galā bija vienošanās, ka šādas neformālas tikšanās notiks. Un visu beidzot, es patiešām ceru, ka Eštons kundze un Rompēja kungs, kā arī Barozu, uh, Visi trīs pieprasīs, lai šajā samitā piedalās arī valstu un valdību vadītāji, nevien ārlietu vai attīstības ministri vai varbūt arī valsts sekretāri no ministrijām patiešām jāprūpēs, lai samits attaisnotu savu nosaukumu un jāparūpēs, lai no 28 valstīm es arī neviens netrūkt. Gribēju to vienkārši pateikt šajā kontekstā. Paldies! Merci beaucoup, monsieur Galer, merci. Paldies Galer kungam, paldies visiem, kas izteicās. Tagad sanāksim pārtrauksim līdz 16.50, kad darbu atsāksim un ķersimies pie balsošanas. Nē, es atvainojos, tad spridīsim par humāno krīzi. Centrālā Afrikā un Sīrijā, centra, un Dienvidu Sudānā un Centrālā Afrikas Republikā. Tātad pēc desmit minūtēm darbu atsāksim.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 Software Labas. Notre séance reprend. Atsākam sanāksmi, saka priekšsādātāji. Priecājos šeit redzēt eko ģenerāla direktorināta priekšsādātāju Klār, Klār, Lārsu Sērensenu. Pagājušas sešas nedēļas, kad mēs dzirdējām, ko jūs stāstījāt par krīzi Centrālā Afrikas Republikā, Sīrija un Dienvidu Sudānā. Diemžēl šajās pēdējās nedēļās vardarbība nav vispār tikus pārtraukta nevienā no šīm trim valstīm, un tāpēc esam šīs diskusijas atkal ierosinājuši. Jāsaka, vardarbība ir turpinājusies bez apstājas, un arī politiskās perspektīvas ir ļoti ierobežotas. Sīrijā miljoniem cilvēku ir eh, katastrofāli vajadzīga palīdzība. Tas pats attiecas arī uz Centrālā Afrikas Republiku, kur vairāk kā miljonam cilvēku, cilvēku nākas bēgt no vardarbības eh, dažādu starpreļiģisko sadursmu rezultātā, un situācija joprojām ir ļoti, ļoti um, traģiska. Dienvidu Sudānā savukārt hum, humā Rumānāts situācija arī grasās pasliktināties, ja netiks eh, piedinošināts attiecīgs finansējums lauksaimniekiem. Liels paldies, ka ieradāties. Ceru, ka jūs varēsiet pastāstīt, kāda ir jūs, kā ģenerāldirektorāta reakcija uz šīm krīzēm un eh, kā tas varētu ietekmēt arī Eiropas Savienības budžetu humanās palīdzības sniegšanas jomā. Lūdzu, jums vārds. Paldies priekšādātāji. Ārkārtīgi priecājos, ka var atkal pie jums ierasties, nu, lai pastāstītu par atsevišķajām tēmām, lietām vis, aba, visās šais trijās valstīs, kuras jūs pieminējāt, bet jāsaka, protams, gribu pāris vārdus bilst arī attiecībā uz Ukrainu, jo tā ir šobrīd mūsu uh, ziņu pašā augšgalā. Uh, Un jums jāzina, ka mēs ļoti uzmanīgi sekojam līdzi šai situācijai. Šobrīd humanās krīzes vēl nav, nav nopietnas humanās krīzes, ir kaut kāda veida medicīniskā palīdzība, kas tiek sniegta, ņemot vērā pašreizējos notikumus un tam līdzīgi, bet, jāsaka, šobrīd nu, nav tā, ka mēs nepārdomātu dažādas iespējamos scenārijas. Spekulēt mēs negribam šobrīd kaut kā, bet, nu, katrā ziņā mums ir jābūt arī zināmam humanās palīdzības sniegšanas rezervēm, ņemot vērā, kā šī situācija varētu attīstīties. Un es tiešām ceru, ka nekas nopietnas tomēr nenotiks un nebūs šāda vajadzība, bet, nu, katrā ziņā šobrīd jau tie notikumi, ko redzam, ir ļoti nopietni, un es vienkārši gribēju, lai jūs zinat, ka mēs ļoti, zināt, ka mēs ļoti uzmanīgi sakojam līdzi notikuma attīstībai. In, in English here. And um, I just wanted to, first of all, pay tribute. Es pārslēgšos uz angļu valodu, ja neiebilstat. Ja man ir uh, sakāms, kas uh, jums, gan arī jūs kolēģim Stīflera kungam par uh, to, ko esat pateikuši, paveikuši uh, Eiropas uh, tajā, brīvprātīgas sauciena uh, aicinājuma jomā, jo tas bija ļoti svarīgs balsojums Strasbūrā, un, lai gan ir skaidrs, ka tas nesāks darboties tā uzreiz nekavējoties, bet pēdējo gada laikā esam redzējuši, ka aizvien vairāk jaunu un mazāk jaunu eiropiešu um, darb, dodās un uh, palīgā un arī iegulda savu darbu. Un es arī šis, uh, šī nodarbinātība brīvprātīgo darbā jomā arī uz to tas attieksies, palīdzēs iesaistīt cilvēkus. Man ir milzīgs prieks, ka mums izdevās pieņemt uh, šo uh, tiesību aktu šī parlamenta mandāta laikā. Es būtu nedaudz skandalozi, ja tas nebūtu izdevies, bet man tomēr ir prieks, ka tas tā ir noticis. Merci, mon, hein, Un gribēju vēlreiz teikt jums arī liels paldies par to, kā jūs brīvprātīgi esat darbojusies šajā jomā. Tas tiešām bija ārkārtīgi labi, ka balsojums norisinājās tieši tā Strasbūrā. Es domāju, ka, lūk, šāds instruments eh, tika pieņemts ļoti labi. Nu, varēsim palīdzēt gan jauniešiem, gan tiem, kas varbūt nav vairs tik jauni. Uh, šajās krīzes un konflikta jomās un sniegt palīdzīgu roku it visiem. Un tagad par Sīriju. Ir grūti jums nekādas labas ziņas no turienes. Nepārprotiet mani. Ja es tomēr pieminēšu atsevišķus elementus, kas varbūt nav sliktas ziņas, bet varbūt ir mazāk negatīvas. Tad pirmais gribētu uh, atgādināt, un te jāsaka paldies eh, visiem jums, un paldies arī daudzām dalību valstīm, ka tās m, mm, tik a, aktīvi nāca klajā ar saviem paziņojumiem arī Kuveitā. Ir tiešām apbrīnojami, ka Eiropas Savienība kopumā mēs visi, a, dalību valstis komisija, jūs, ka jau kopš konflikta sākuma mēs a, esam izteikuši uh, Uh, savus finansiālos uh, solījumus un ka ir apsolīti 2,6 miljardi jau kopš uh, konflikta sākuma. Un Kuveitas konferencē dalībvalsts un komisija tad apsolīja sniegt vēl divus miljardus. Ir skaidrs, ka pilsoņi vēlas izrādīt savu solidaritāti Un tad ir mūsu priek, pienākums nodrošināt, ka šī palīdzība nonāk pie uh, cilvēkiem, kam tā ir visvairāk nepieciešama. Un tad mēs saskarāmies ar vairākām uh, grūtībām. Es jau jums stāstīju arī iepriekš, mums organizēja problēmas ar vīzām, ar piekļuvi, konvoji tiek uh, eh, apsturēti, tie tiek izkrauti un atkal iek, uh, pārkrauti, um, ir tādas uh, noslēgtas. Uh, teritorijas ir uh, reģioni, kuras kontrolē valdība, tur ir problēmas, bet ir arī reģioni, kuras kontrolē dumpinieki, un tas ļoti sarežģīja visu situāciju. Ja ir tāds drusciņš, drusciņš labu ziņu, tad jāsaka, ka visbeidzot uh, ANO esam uh, sagatavojuši humanitāro rezolūciju. Varam jau runāt par to, vai tā varētu būt bijusi stiprāka, vai tur vajadzēja iekļaut rindkopu, ka ja valdība nedara to, to un to, tad mēs iesaistamies ar spēku, bet zinot, cik grūti bija nonākt vismaz līdz, kaut vai līdz prezidentu paziņojumam, tad šī rezolūcija noteikti ir ļoti labs solis uz priekšu. Un man ir liels prieks redzēt, ja lasām piekto un sesto punktu, ka ir tagad iekļauts atsaucas uz pārobežu sadarbību. Pirmo reizi, kas tāds ir ticis apstiprināts uh, no piecu lielo valstu puses, pirmo reizi uh, Krievija un Ķīna arī iesaistās un piekrīt runāt par uh, pārobežu operācijām. Ir jau tikušas veiktas šādas operācijas, bet tas viss ir noticis tā maskēti no Turcijas pār robežu tiek ievestas pret preces, kuras tiek izplatītas um, reģionos, kur tas iespējams. Tas tāds neliels mierinājums. Un te vēlētos uzteikt mūsu draugus Luksemburgā, jo viņi vadīja šo rezolūciju kopā ar Austrāļiem. Viņi mūs uh, uh turpināja informēt, mēs saņēmām teksta versijas. Tas tiešām bija kolektīvs, kopīgs darbs. Uh, un tajā piedalījās mm, puses, kas uz ko tas atstāja iespaidu. Un kāda lieta, kas mani vairāk uztrauc, un tas minēts arī rezolūcijā, ko rīkot ar šīm nepieejamām vietām, reģioniem. Es varētu minēt vairākas vietas, bet ir skaidrs, ka te esam tādā ļoti delikātā uh, situācijā. Mēs varam lūgt uh, piekļuvi un varbūt to mums arī uh, sniegtu, jo īpaši uh, tiktu atļauts izvest sievietes un bērnus. Un tad, ja runājam par vīriešiem, kas varbūt ir ieslodzīti, bet uh, problēma ir tāda, ka mēs īsti nezinām, kur šie cilvēki atrodas, un var tikai iedomāties, uh, kas ko mēs pieņemam, ko mēs iedomājam, kas varētu būt noticis ar šiem cilvēkiem. Un šā situācija jāturpina ļoti cieši sekot. Un tas būtu ļoti ironiski, ja humanitārie darbinieki saņemtu šo mm, piekļuvu, bet realtātā cilvēki tik nosūti uz spīdzināšanas centriem vai tiktu ieslodzīti vai pret viņiem uh, rīkotos mm, šādi vardarbībi, vardarbīgi. Un arī uh, jau iepriekš tika norādīts mums, lai mēs pārāk ātri nesapriecājamies, jo pašlaik norisinās tāda ļoti nejauka spēle. ANO rezolūcijā un Eiropas kopienā esam pauduši šo apņemšanos uh, veikt ziņošanu par īstenošanu. Un Ženēvā ir uh, augsta līmeņa grupas tikšanās, uh, Es domāju, ka jūs arī augsti novērtēsiet, ja mm, varēšu jums paziņot, ka no Eiropas institūcija puses mēs esam strādājuši, lai šī augsta līmeņa grupa uh, tiktos. Mēs no sākuma mēģinājām organizēt Sīrijas fórumu, šī ideja neizdevās, bet ar saviem kolēģiem mēģinājām to transformēt par tādu vis, visaptverošu augst, augsta līmeņa grupu, Mums tur gan nav Sīrijas pārstāvji, bet uh, piedalās Irānas, Sauda Arābijas, Katāras, Krievu, Krievijas uh, puses pārstāvji, un manuprāt, tas bija tas ļoti konstruktīvi savest šīs puses vienā telpā, lai mēs varētu runāt par piekļuvi un citiem jautājumiem. Un man rodas iespējas, ka tas ir palīdzējis uh, radīt atbalstu ANO rezolūcijai, kura beidzot tika sagatavota. Šodien viņi tiekas Ženēvā, tā ir pirmā sanāksme pēc rezolūcijas sagatavošanas un pieņemšanas, un ideja tāda, ka tad, tad šīs septiņas darba grupas, kas strādā pie finansēšana, pie piekļuvas noslēgtajām teritorijām, pie medzīnas darbinieku un uh, slimnīcu aizsardzību, visas, ka, lai izvērtētu, kā, kāds ir panākts progress dažādās jomās. Vēl kāds aspekts ir tāds, ka mums ir jāturpina izdarīt uh, spiediens uz uh, cilvēkiem, kas darbojas humanitārā jomā, lai nodrošinātu, ka viņu darbs ir uh, finansiāli izdevīgs, kas tiek darīts Sīrijā, ārpus Sīrijas, kas tiek darīts sociālajā, izglītības, veselības aprūpas jomā, un esam uh, sanākuši mm, vienošanās, vienošanās no visām pusēm, eh, ka tā būs tāda visaptvaroša atbildes stratēģija, kas savadīs eh, kopā gan humanitāros, gan attīstības aktorus eh, vienā holistiskā pieejā. Kādēļ tas ir svarīgi? Tas ir svarīgi tādēļ, ka var uh, izvērst izglītības programmas nometnēs, bet varat atklāt, ka tas ir ļoti dārgi, ka nevajadzētu izmantot humanitāros līdzakļus, bet gan attīstības līdzakļus, lai sniegtu atbalstu vietējām sabiedrībām, lai tās varētu pašas organizēt savas skolas. Tas ļautu nodrošināt tikai labāku efektivitāti, arī labāku izglītību, un tādā veidā netieši tiktu sniegts atbalsts arī vietējām uh, kopienām. Mums ir svarīgi arī politiski iedomāties uh, Libānu, kurā ir iebraukuši, iebrauc milzīgs daudzums cilvēku, ir kopienas, kas knapi spēja izdzīvot, bet mēs piešķiram savus līdzekļus bēgļiem un visām šīm organizācijām, bet dažkārt m, mm, tā kā piemirstam vietējo sabiedrību. Ir nepieciešama holistiska stratēģija, kas parūpējas ne tikai par bēgļiem, bet arī par vietējo sabiedrību kopienu, un ļoti labi, ka mums ir nepieciešamais finansējums, bet ir nepieciešams arī nodrošināt labu šī finansējuma pārraudzību. Es domāju, ka jūs priecāsieties uzzināt, ka uh, es uh, gaidu, ka mēs varēsim atsākt savu darbību Damaskā. Uh, mūsu pārstāvis ir saņēmis uh, ilgāka termiņa vīzu, un tas ir ļoti svarīgi, lai mums būtu cilvēks, kas uh, atrodas uz vietu, kas ir tuvu visiem notikuma epicentram un ir ļoti svarīgi, lai Eiropas Savienības pārstāvis ir klātesošs. Un es ceru, ka varēšu jums sniegt arī labas ziņas par šo uh, vēlāk. Un ja pievēršamies Centrālā Afrikas Republikai. Bez pārspīlējumiem uh, gribu noteikt, ka ir uh, tādas nelielas labas ziņas. Kopējais bēgļu skaits pēdējo nedēļu laikā ir samazinājies no 930 līdz aptuveni 700 tūkstošiem cilvēku. Bet to gandrīz pilnībā var izskaidrot ar to, ka cilvēki atgriežas Bangī. Mums vēl joprojām ir ļoti daudz cilvēki, kas jā, atrodas ap, ap provincēs. Un tā ir tāda joma, kas man uztrauc visvairāk, jo mums nav pieejams daudz informācijas no provincēm par to, kas notiek un tā tālāk. Un, un te ir jā, jā, jāuzteic ārste bez robežām un sarkanā krusta darbībām, jo viņi saglabā savu pārstāvību un klātbūtni šajos reģionos, bet visa šīs kopējās zināšanas informācija par notiekošo ir sadrumstalota. Tas rada bažas. Un tad nākamais, ka galvenais šis um, piegāds avots no Kamerūnas nav pietiekami nodrošināts. Ja ceļojat ar vienu uh, kravas mašīnu ir risks, kas labāk ir pārvietoties konvojos, tas spēj nodrošināt labākus drošības pasākumus, bet tur rodas jautājums, kam ir jānodrošina drošība. Šie vietējie spēki nespēja nodrošināt nepieciešamo drošības līmeni un jebkādu, jebkādas palīdzības nogādāšana ļoti sarežģīta. Un tas šis kārdinājums ievest palīdzību ar a, helikopteriem ir a, eh, ļoti skaidrs, un kā jau zinat, tad a, eh, šāds palīdzības veids ir ārkārtīgi dārgs. Es nevēlētos redzēt to, ka 50% no naudas, ko jūs man piešķirat, ka tas tiek novirzīts, lai apmaksātu kerozīnu helikopteriem un tā tālāk. Mēs labprātāk gribētu izmantot šos līdzekļus, lai sniegtu palīdzību cilvēkiem, bet pastāv drošības apsvērumi, un kā es devos uz PSC uh, grupu padomē, es viņiem norādīju, ka nemaz tik bieži negadās, ka no uh, jomas, humanitārās jomas darbinieka mums ir nepieciešama drošība, un jūs jau zināt, ka tas šis jautājums ir liels sarežģījums. Es viņiem teicu, tagad es jums lūdzu Uh, vismaz nelielu atbalstu arī drošības jomā jo bez uh, drošības mēs kā uh, humanitārās palīdzības pārstāvi nespējam piegādāt uh, preces cilvēkiem, mēs nespējam viņiem palīdzēt. Man ir prieks norādīt, ka viņi mani uzklausīja, uh, bet ir vēl joprojām zināmas problēmas saņemt nepieciešamo atbalstu, parādās zināma negribība. Bet es ceru, ka viss spēs sākt darboties pēc mēneša, pēc diviem, un varbūt tas arī nedaudz atvieglos spiedienu uz Francijas karaspēku, kas tur atrodas. Mums ir labi kontakti ar ģenerāli, man ir notikušas vairākas sanāksmes ar viņu, un es viņam sniedzu šo piemēru par operāciju Malī, kur civilā militārā koordinācija darbojās ļoti labi. Viņi ir bijuši ļoti uh, atvērti un pāredzami. Protams, esam mēģinājuši um, nodalīt abas puses, bet mums ir nepieciešama šāda veida kontakti un informācijas apmaiņa. Es tiešām ļoti ceru, ka ģenerālis Ponsjes spēs saņemt nepieciešamos resursus un uh, veikt uh, savu darbu lidostas tūmā, un tad tas viss tālāk arī risināsies. Ja palūkojamies uz karti un redzat tur um, Centrāla Āfrikas republiku, ja tā pazūd tādā lielā, lielā melnajā caurumā, tad rodas nedrošība un nestabilitāte visā reģionā, kas jau, kurā situācija jau mūsdienās ir ļoti sarežģīta. Tas ir stratēģisks izaicinājums starptautiskajai kopienai atgriezties pie stabilitātes. Un, ja atļausiet tādu nelielu piebildi, un pēc arī beigšu savu runu. Ja ar, domājam par visu šo uzmanību, kas tiek veltīta Kievai, mēs varam, pasaules risks, ka mēs varam aizmirst par Sīriju, Centrālu Āfriku, Dienvidu Sudānu. Arī situācija Malī vēl joprojām ir visnotaļ nestabila. Uh, un es uh, lūdzu, es tiešām ļoti ceru, ka tas nepazudīs no mūsu radara. Mums ir jāturpina sava iesaiste uh, šajās valstīs. Labās ziņas ir tādas, ka uh, pateicoties mūsu savienības institūciju darbībai un arī Triflers kundze šķiet piedalījās vairākās konferencēs, mēs esam, mūsu iesaistīšanās ir uh, uh, popularizējuši situāciju Centrāla Āfrikā, un tas arī ir uh, novedis pie tā, ka ir palielinājums finansējums šai valstī. Uh, kopš uh, piektā gada esam, uh, mēs uh, savācām 100 miljonus uh, Centrāla Āfrikai, un uh, kopš pagājušā gada tas ir uh, dubultojies. Un bieži vien nav nepietiek ar uh, analīzi, ir bieži vien jādodas pie cilvēkiem, ir jāpaskaidro lietas, un tad var saņemt arī atbalstu no nodokļu maksātājiem, iestādēm un dalībvalstīm. Esam bijuši ļoti aktīvi sadarbojoties ar amerikāņiem, kanādiešiem, un te ir jāuzsaka arī Lielbritānija, kuri nemaz neatradās centrā, kuri nepiedalījās Centrāla Āfrikas palīdzībā, bet arī viņi ir iesaistījušies ar būtisku finansējumu. Vēl kāda svarīga lieta. Priekšsēdētājs kundze, jūs minējāt, ka viens ļoti liels izaicinājums, un tas saistās arī ar drošības jautājumu. Tātad izaicinājums ir šāds, ir jānodrošina tas, ka uh, zemnieki veic sejas darbus pirms lietas sezonas. Ja viņi to nedara, pastāv ļoti liels bada risks nākamgad ap šo laiku, iespējams pat pirms Ziemassvētkiem, un tas pats arī attiecas uz Dienvidu Sudānu. Tā pati problēma, ka cilvēki, kas devušies prom no savām dzīvesvietām tālu no uh, saviem ciematiem, viņiem nav piekļuvis sēklām, darbarīkiem, uh, viņi ir uh, pakļauti riskam, pat ja viņiem ir ēdiens tagad, tas nenozīmē, ka tas būs pieejams arī pēc sešiem mēnešiem. Esmu ļoti nobežījies par to, esmu runājuši arī ar pārtikas, uh, pasaules pārtikas organizāciju, ka mums ir uh, jānodrošina sēklas, bet cilvēkiem ir jāsniedz arī drošības izjūta, lai viņi, lai viņi var doties atpakaļ uz savām mājām un veikt sējas darbus. Un pēdējais par Centrālā Afrikas Republiku. Ir pirmā reize, kad ECO ir izmantojis mūsu jaunos loģistikas līgumus. Tā ir lieta, kas nāk no civilās aizsardzības jomas. Jūs jau zināt, ka es bieži un daudz runāju par to, par sinerģijām starp divām uh, um, no pusēm, un tagad mēs izmantojam savu šo loģistikas pamat, iet, pamatlīgumu, lai varētu uh, palielināt savu kapacitāti, lai uzlabotu gaisa transportu preču ievešanai. Un ja dažādi operatori apkopo savas piegādes uh, vienā lidmašīnā, tas nozīmē, ka tiek nodrošināta labāka izmaksu efektivitāte. Tas ir ļoti interesants pavērsiens, es to turpināšu tam sakot, vai varam arī izvērst attīstību citos kontekstos. Pāris vārdi par Dienvidu Sudāni atļausiet. Un to jau es teicu arī iepriekš. Tā ir krīze papildus jau esošajai krīzē. Un, ja man ir jāsūdzas, un to es teicu arī PSC, un teikšu to jums arī tagad, ja kaut kas nebija kārtībā, kādēļ tad mēs to neparedzējām, kādēļ neiedarbojās mūsu trauksmes signāli, kad sava Kija gāza valdību pagājušu vasaru. Kādēļ mēs nebijām pietiekami gudri un neparedzējām, ka tas radīs sarežģījums. No, viens no Viņi katrs pārstāv dažādas ciltis. Un, nu, protams, ja jūs dzīvojat tādā sabiedrībā un ja netiek panākta vienprātība, tad ir skaidrs, ka kādā brīdī radīsies problēmas. Un tā ir tāda lieta, ko es gribētu apspriest arī ar ārējas darbības dienestu. Kā mēs varam uzlabot savus krīzes paredzēšanas mehānismus, kāds ir mūsu izlūkošanas darbs vai šī informācija netiek piegādāta efektīvi lēmumu pieņēmējiem. Kaut kas ir jāuzlabo sistēmā, un es domāju, ka mēs to varam paveikt. Tikmēr situācija ir ļoti slikta, jo ir 900 tūkstoši. Uh, cilvēki, kas uh, pametuši savas dzīves vietas, ir bēgļi, kas vēlas nodoties uz Ugandu. Viņi uh, Eh, sēž pie robežas, viņi mēģina tikt arī uz Etiopiju, un nauda, ko mēs, eh, savs, mūsu palīdzība ir sadalīta, daļa no tās nonāk Dienvidu Sudānā, bet tajā pašā laikā mums ir jāatbalsta arī eh, bēgļi kaimiņu valstīs. Mm, tajā pašā laikā man ir jāsaka, ja viņi neveiks sējas darbus, tad uh, šī pašreizējā situācija, ko mēs vismaz zināmā vērā varam pārvaldīt, tad mums noteikti radīsies problēmas pēc lietus sezonas un, un tad būs ļoti grūti piemērot kādus risinājumus, jo mums um, nebūs bijusi iespēja iepriekš paredzēt uh, pārtikas sadāvu. Arī pašlaik mēs to nevaram plānot ir ļoti uztraucoša situācija uh, un ir ļoti um, uztraucoši domāt par to, kas varētu notikt uh, vidējā termiņā. Mēs mēģinām darīt visu, kas mūsu spēkos Dienvidu Sudānā, lai gan mums ir zināmas bažas par budžetu. Un šķiet, ka rītdien būs diskusija budžeta komitejā, kur piedalīsies arī Deve, piedalīsies komisārs Lamandovskijs, arī mans priekšnieks. Bet mēs darām visu, uh, kas mūsu spēkos, lai sniegtu nepieciešamo atbalstu šīm operācijām. Un vēl ļoti uztraucošas ziņas no Dienvidsudānas, jo uh, Matjā ir uh, pārņēmis Malkā, un tas nozīmētu, ka uh, Eh, piegādes no Eiropas Savienības puses tiktu apstādināts. Tas gan arī nozīmē, ka tiktu apstiprināta naudas plūsma un nav nekādu iespēju, kā starptautiskā sabiedrība varētu eh, iesaistīties un aizpildīt šo tukšumu. Bet ir skaidra saiknes ar ekonomisko sadarbību un valsts izdzīvošanu ir nepieciešams kas vairāk nekā humanitārā palīdzība. Uh, ir nepieciešama holistiska rīcība no visas donoru sabiedrības. Un, un ar tik labas ziņas ir arī no miera sarunām. Es domāju, ka šie cilvēki vēlas savā starpā runāt, un tas visticamāk tikai vēl pagarinās krīzes situāciju. Te arī beigšu priekšstādājas kundze, es priecāšu atbildēt uz jebkādiem jautājumiem. Paldies! Uf, Paldies! Tagad Kaisers kundze lūdzu. Merci, madame la présidente, monsieur, merci, monsieur. Paldies. Paldies Sorensen kungam. Priekšsēdētājs kundze, diemžēl, uh, nebija zālē no paša sākuma un. Uh, Eh, atvainojos jau iepriekš, ja uzdošu kādu jautājumu, eh, kas jau ir izskanējis. Es eh, gribēju jums pateikties par ierašanos uz sanāksmi. Es ļoti augstu vērtēju EHO veikto darbu Sīrijā. Un es ceru, ka kaut kas tiks arī uzlabots. Ir ļoti labi, ka uh, jūs bijat Damaskā, tas ir ārkārtīgi svarīgi, ka mēs esam arī pārstāvēt uz vietas šajā dokumentā. Es to īsi izlasīju, jūs norādījāt uz nelolo progresu, kas ir sasniegts, pateicoties arī Ženēju divi konferencei. Kas notiek citos reģionos? Tas, ko esam dzirdējuši līdz šim, tātad sarunas ir uzsāktas, tad tās tiek atkal pārtrauktas, tad atkal uzsāktas. Nu, kas notiek konkrēti? Tad, kad jūs esat Sīrijā, ar ko jūs sadarbojaties? Protams, es varu labi iedomāties, ka jūs nevarat tā pilnīgi brīvi pārvietoties pa visu valsti. Uh, vai jūs esat paplašinājuši savus kontaktus un šos uh, saziņas kanālus, vai uh, jums tagad ir vairāk iespēju, vai ir paplašinājusies jūsu ietekmes zona, un vai jūs arī sadarbojaties ar uh, Sīrijas sociālo lietu ministriju. Tālāk par Dienvidu Sudānu. Es ļoti uzmanīgi klausījos jūs teiktajā. Protams, jums ir taisnība, kad jūs runājat par to, ka kā tiek izmantoti helikopteri uh, un ka tā ir vienkārši palīdzība, tie ir resursi, kas tiek uh, vienkārši, kas izgaist gaisā, jo uh, palīdzības sniegšana ar helikopteriem ir ļoti dārgs pasākums vai tagad eh, tiek izmantots cits transporta iespējas, kas ir ekonomiskāks un ir eh, tāpat efektīvs. Un tagad varbūt pats politiskākais jautājums. Dienvidu Sudānā mēs pieredzam tādu ļoti sīvu cīņu par varu, neskatoties uz sekām. Abas puses eh, ir neatkāpīgas un eh, arī neaizmirsīsim to, ka šajā valstī ir nafta un, protams, eh, humāno palīdzību nav tik vienkārši sniegt. Un mēs nevaram varbūt tā pilnībā izdzēst šo cīņu par varu, sniedzot humāno palīdzību. Protams, jāsaprot, kādu atbildību katra puse ir uzņēmusies. Uh, Un mums, protams, kaut kas ir jādara. Es biju arī afēt komitejā, kad tika runāts par korupciju, un es uzdevu jautājumu par Dienvidu Sudānu, un es pavaicāju, ko tad jūs tur varējāt izdarīt, lai cīnītos pret korupciju. Un man atbildēja, tur ir etniskas cīņas, tur ir ļoti daudz dažādu cilšu, bet patiesībā mēs pieredzam politisku cīkstiņu. Uh, Eiropai tas ir jāapzinās. Mēs te nerunājam tikai par uh, ciltīm. Kas tad notiek un uh, kā uzlabot humanās palīdzības transportēšanu uh, Sudānā, Dienvidu Sudānā un ko darīt Sīrijā? jo ir tāda daļai neveiksme pēc Ženēva divi konferences. Paldies, jā, laiks nestāv uz vietas, un šķiet tagad uh, došu vārdu Sörensen kungam, lai viņš atbildētu uz Sörensens kundzes uh, jautājumiem. Un, protams, liels paldies uh, jums. Jā, paldies. Jautājumi bija daudz, bet jāsaka, laika nav īpaši daudz, tāpēc, nu, pirmais, ko gribēju jums atgādināt, ir tas, ko teicu pašā sākumā. Tas, kā mēs attiecamies pret visām šīm trim lietām, mēs uh, ir ļoti individuāli. Viena tur paliek, cita atkal tiek sūtīta no jauna. Uh, un rezultātā tas viss kļūst gan arī par tādu kā kara instrumentu, un tāpēc humanās palīdzības sniegšanas jautājumos, jāsaka, mēs jūtamies tā ļoti nērti, jo nevaram vienkārši tur ierasties, nu pat tad, ja rod šāda iespēja. Tas attiec, piemēram, uz Jarmuku. Tur tika noslēgta vienošanās, šķiet, ka tas bija 28. februārī, Un mēs varējām tur ievest, lūk, dažādus produktus, varējām no trends izvest cilvēkus, bet Bet nu pirms divām dienām atkal tas viss ir cauri. Notika šaušana uz autobusu un tā tālāk, un, un visa šī piekļuva tika pārtraukta. Darbs, protams, jāturpina. Nu, Damaskā sociālajā ministri, sociāla lietu ministrijā mūs uztver diezgan labi. Tur cilvēki, kas ar mums runā, skaidrums lietas un tā tālāk. Bet, nu, tas viss apstājas pie tā, ka, nu, drošības dienas mums palīdzēt nevar, un tiem dienestiem, kas savukārt kontrolē armiju, jo tur viss ir atkal jāpārbauda 10, 20 reižu, viena saka vienu, otra saka otru, ir kaut kāds pretruns, un nekas nevirzās uz priekšu. Tie, kas ir atbildīgi par humanās palīdzības sniegšanu, ir pilnībā nesasaistīti ar, nu, tiem dienestiem, kas atbilst par šiem, par šiem, par šiem jomām, nu, un attiecīgi rodas čēršļi uz vietas. pēc ANO rezolūcijas eh, pieņemšanas. Nu, varas iestādes Sīrijā augstākā līmenī vismaz bija informēts par to, apzinās, ka viņiem kaut kāds žests ir jāizrāda, bet nu no ar to vien jau nepietiek. Un pēc tam ir bijusi atkal, zinām, regresija. Un nu, varbūt tāpēc, ka pā visi sākuši skatīties citā virzienā. Nu, visa šī lieta ir tad ļoti, ļoti smaka, nedrīkstam būt naivi. Viņi jau spēlējas ar mums. Nu, kā jūs zinat, nu, piemēram, saka, nu, tā ir organizācija, kam ir arī ļoti plašs pārklājums. Mums jau sen ir dažādas aizdomas un tā tālāk. Un pat sarkanajam krustam eh, bija informācija, viņi mums apstiprināja, ka 90% gadījumu Katru reizi viņiem nākas ar milzīgiem centieniem riskēt no nu, ar saviem cilvēkiem, kas var tik nogalināt un tā tālāk. Un to svarīgi atcerēties. Jo tieši šo, šo, šo organizāciju izmanto taču gan nano, gan tā tālāk visas citas organizācijas. Mēs centāmies izvērst to nevalstisko organizāciju klāstu, kas um, izmanto kopienas līdzekļus. It īpaši pievēršoties nu, šiem pārobežu um, projektiem. Nu, retorika mazliet ir mainījusies, jo pirms tam tika runāts, ka ir vajadzīga pieeja par katru cenu. Un tas nozīmē, ka, lūk, nu, neskatoties uz suverenajām valstu no robežām, neprasot viņiem atļaus un tā tālāk. Bet kopš ANO rezolūcijas es domāju, ka situācija ir kļuvusi skaidrāka, un es domāju, ka pat Sīrijas valdība ir sapratusi, nu vai vismaz viņiem nākas pieņemt to, ka šāda palīdzības sniegšana tomēr notiek. Bet nu ir skaidrs, ka ar to nepietiek, ir jāturpina izdarīt spiediens. Es ceru, ka pat tagad, kad nu, varbūt rodas arī strīdi ar mūsu draugiem Krieviem par citām lietām. Es ceru, ka mums tomēr izdosies panākt dialogu par to vienu, jo bez Krievijas mēs nevarēsim neko šeit panākt. Mēs nevarēsim uzlabot situāciju. Ir jārod veids, kā sastrādāties par Dienvidu Sudānu. Jā, tā esam viensprāts. Helikopteri, protams, maksā ārkārtīgi dārgi. Bet, nu, Ja mēs izmantotu tikai helikopterus, tad budžets vienkārši izkopētu gaisā momentāni. Bet, nu, varbūt vēl mēģināt no nu, šos sūtījumus piegādāt pārtiku arī, eh, arī pa nīlu, Ir arī smagās automašīnas, kas var zināmās vietās piebraukt, iebraukt, bet ar to arī viss ir cauri. Tas tūlīt pār, būs cauri, jo sāksies lietus sezona, un tai brīdī, nu, pārvietošanās, cita veida pārvietošanās, kā vien ar helikopteriem vai lidmašīnām, būtu nebūs iespējama, un tāpēc tie būs jāizmanto. Nu, redzēsim, kas tad paliks eh, beigu beigās mm, finansējuma ziņā. Politiskās varas cīņas, jā, nu par to jums ir taisnība. Tā nav vairs uh, tāda cīņa cilšu starpā, nē, tur ir zināmas personības, kas vēlas atvert varu savās rokās, bet kas tāpat laikā īsteno savā mm, nu, darba laikā cīņas. Un šobrīd, jāsaka, ir radušies milzīga šķelšanās. Un jāsaka, mums ir jā, nu, jāskatās uz to, lai mēs nelietojam ļugunī un nes, nepasinātu šīs uh, domstarpības un pretrunas. Bet, nu jā, ir arī tomēr nedaudz šīs čaušanās etniskās, etniskās ziņā. Jūs teicāt, ka Eiropas Savienībai jārīko šeit aktīvis, aktīvāk. Es domāju, ka ne tikai ja es, es tas jādara, tas jādara arī amerikāņiem. Es biju pie Amerikas ASV pārstāvjiem, es teicu, lūk, mums ir jāstrādā kopā. Un Jo, protams, tie, kas ir valdībā, šobrīd arī jau nav nekāda eņģeļa, bet nu vismaz ir šī doma, ka, ka tik daudz sarunas jau ir veiktas un runāts ir tik daudz pozitīvā garā un tā tālāk, ka varbūt mēs neesam pamanījuši, ka, ka nu, šī administrācija ir izvērtusies pa tādiem bruņotiem grupējumiem. Paldies! Paldies, ka bijāt šeit, ka padalījāties ar mums par to, kas notiek attiecībā uz šīm trim konfliktu vietām, situācijām. Humanā krīze, protams, pieaug. No tā par to mēs visi baidāmies. Baidāmies arī, par, protams, par jūsu darbiniekiem un tā tālāk. Tātad liels paldies vēlreiz. Un gribēju jums teikt, ka arī mēs ļoti uzmanīgi sekojam līdz notikumiem, protams. Un, nu, un arī sekosim līdz tam, lai jums pietiktu līdzekļu, lai jūs nekrītat par upuru tam, ka mēs atkal samazinam budžetus. Gribu turklāt arī teikt, ka mūsu deputāti e, nu, noturēs sanāksmi rīt, kopēju sanāksmi ar budžeta komiteju, kur runāsim tieši par līdzekļiem humanai palīdzībai. Nu, būtu labi, ja jūs varētu tur ierasties. Paldies! Nu, un tagad pāriesim pie balsošanas.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 Vienam no deputātiem nedarbojas balsošanas iekārta. Varbūt vienkārši pāriet uz citu vietu, apsēdieties citur. Alors, le vote est tout. On réouvre le vote. Vēl vienreiz no jauna balsojuma sākam balsot. On, on revote. Oui. oui. Ça marche? Bon, d'accord. Le vote est clos. Tagad beidzam balsot. Jā. Ja. Viss ir kārtībā, ļoti labi ķeramies pie darba. Tas bija tikai izmēģinājuma balsojums. Un tātad, tagad balsosim par īpašo ziņojumu par ES atbalstu pārvaldībai Kongo Demokrātiskajā republikā. Vispirms balsosim par mutisko jautājumu padomē. Grozījumu nav, kas par? pret, atturs, pieņemts. Tālāk. Jautājums komisijai par pret, atturs, pieņemts. Anna. The, is it a possibility of um, Es atvainojos, vai var varbūt blokā nobalsot par nākamajiem grozījumiem? Tālāk. Par debatu tam blok, nu. No. Nē, blokā nevaram balsot. Tātad. Devītais grozījums par. Pret. Atturs. Pieņemts. Desmitais grozījums par. Pret. Atturs. Noraidīts. Vienpadsmitais grozījums par. Pret. Atturs. Noraidīts. Divpadsmitais grozījums par. Pret pret, atturs, pieņemts. 13. par, pret, atturs, pieņemts. 14. par, pret, atturs, noraidīts. 15. par, pret, atturs, pieņemts. 16. par, pret, atturs, pieņemts Noraidīts. 17. par. Pret. Atturs. Noraidīts. 18. par. Pret. Atturs. Noraidīts. Pirmais par. Pret. Atturs. Pieņemts. Otrais par. Pret. Atturs. Pieņemts. Trešais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 atturs noraidīts, astotais par, pret, atturs pieņemts. Tālāk par rezolūcijas projektu grozītā versijā par, pret, atturs pieņemts. Un pārbaudīsim to vēlreiz ar elektronisku balsojumu. Il, oui. D'accord.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 tai, dokumentu, par ko sarunas vedis Gorens kungs, tas ir Eiropas attīstības gads. Tas ir lēmuma priekšlikums eh, pasludināt 2015. gadu par attīstības gadu. Kas par? Pret, atturs, pieņemts. Balsojam elektroniski vēlreiz. Le vote est clos. Beidzam balsot, vienprātīgi pieņemts. Tātad. Tālāk pārējiem pie ieteikuma padomai par bruņotu nevalstisko dalībnieku humānu iesaistīšanos bērnu aizsardzību, aizsardzībā. Tas ir Sarkantīnī kundzes ziņojums. Pirmais grozījums par pret atturs pieņemts. Otrais par pret atturs pieņemts. Trešais par pret atturs pieņemts. Tālāk mutiskais grozījums numur viens par pret atturas pieņemts. Nākamais atkrīt, tālāk ir piektais Piektais grozījums par, pret, atturas pieņemts. Otrais mutiskais grozījums par, pret, atturas pieņemts. Pa, vai mēs varam pārējiem balsot blokā? Nē, labi. Tā tad nākamais atkarīt. Septītais par pret atturs pieņemts. Astotais par pret atturs pieņemts. Devītais par pret atturs pieņemts. Desmitais divās daļās. Pirmā daļa par pret atturs pieņemts. Otrā daļa par pret atturs pieņemts. Tagad balsosim par ziņojumu grozītā versijā par pret atturs pieņemts. Pārbaudīsim balsojumu elektroniski, sākam balsot. Ļotikļu. Beidzam balsot, pieņems vienprātīgi. Et bravo à la rapporteure. Nous votons. Tālāk pārējiem pie Kritona Arsēņa ziņojuma ieteikums padomē par apvienoto nāciju organizācijas ģenerālās asamblēs 69. sesija 1. grozījuma par, pret, atturs. Pieņemts otrais par, pret, atturs. Noraidīts. Trešais grozījums divās daļās, pirmā daļa par, pret, atturs. Pieņemts otrā daļa par, pret, atturs. Pieņemts. Piektais grozījums par, pret, atturas, noraidīts. Ceturtais par, pret, atturas, noraidīts. Sestais par, pret, atturas, pieņemts. Septītais par, pret, atturas, pieņemts. Astotais par, pret, atturas, pieņemts. Devītais par, pret, atturas, pieņemts. Desmitais par, pret, atturas, pieņemts. Par atzinumu tālāk kopumā, grozītā versijā par, pret, atturas, pieņemts. Pārbaudīsim elektroniski, sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. Pardon? Ah, ah pardon, nav, nav vienprātīgi. Es pārskatījos, saku, priekšsādātāju labo sevi. Desmit par četri pret. Jā, fet šajā tabļūlā švamļa. Nu, zaļu matmā votis. Pārējiem tālāk pie nākamā ziņojuma. Tas ir Gorens ziņojums par ES 2013. gada attīstības politikas saskaņotību. Mutiskais grozījums numur viens par pret atturas pieņemts. Devītais grozījums par, pret, atturas, noraidīts. Desmitais grozījums par, pret, atturas, pieņemts. Vienpadsmitais par, pret, atturas, pieņemts. 12. bija identisks, 13. par, pret, atturas, noraidīts. A kompromisa grozījums par, pret, atturas, pieņemts. 15. par, pret, atturas, noraidīts. 16. grozījums. 16. 16. par, pret, atturs pieņemts. 19. par pret atturs pieņemts. 20. par pret atturs pieņemts. 21. atkrīt, 22. par pret atturs pieņemts. 23. divās daļās, pirmā daļa – par pret atturas pieņemts. Otrā daļa par Labi, pārbaudīsim elektronisku balsojumu par pirmo 23. grozījumu daļu. Sākam balsot. 23. Beidzam balsot. Pieņemts. Otrā daļa. Sākam, nē. Kas par? Pret. Atturs. Pieņemts. 24. Par. Vēl vienreiz par. Pret. Atturs. Noraidīts. B. Kompromisa grozījums. Par. Pret. Atturs. Noraidīts Pieņemts. Tālāk 29. 29. grozījums par pret atturas noraidīts. 30. par pret atturas noraidīts. 31. par pret atturas, noraidīts. 32. par, pret, atturas, noraidīts. 33. par, pret, atturas, noraidīts. 36. par, pret, Atvainojiet, saka priekšādātāji, nebija īsti skaidri pārdzams. 38. grozījuma, divā, mm, pirmā daļa par, pret, atturas, noraidīts, otrā daļa atkrīt. 37. par, pret, atturas, pieņemts.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 Šķiet, ka balsojums sarakstā ir problēmas mums zaļajiem. Šķiet, ka nav pareizais balsošanas saraksts. Labi, 35. pārbaudīsim elektroniski. Sākam balsot. Et euh, alors, on vote quoi Moi, je ne sais plus ce qu'on vote. 35. Je n'ai pas le bon vote. Je n'ai pas le voting. 35. Nav pareizā saraksta. Tas būtu pēr. Oh, 35 personnes ne sien, n'a pas le bon voting list. Bon. Nevienam nav pareizā balsošanas saraksta, ne par reglamentu. Rodas uh, eh, priekšādātāji. May, may, I raise, may I raise a point of order? Vai drīkstu izteikties par procedūru? Kas notika ar otro grozījumu? Nē, tomēr 27. atvainojas runātājs. Vai tika pieņemts? It was agreed. It was agreed. Okay. Kā vienojamies? Labi. D'accord. Bon, donc. So, 35? 35. C'est toujours ouvert un vote sur l'amendement 35. 35. 35. Elektroniski.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 par, pret, atturs, pieņemts. Aman 34. par, pret, atturs, noraidīts. 38. par, pret, atturas, pieņemts. Tālāk mutiskais grozījums zaļo grozim par pret atturs pieņems. Jā. Euh, 39 tombe, tombe. Oui. Tombe. Donc amendement 39 atkrīt, 40 par pret atturs noraidīts, 41 par pret atturas noraidīts, 42. par pret atturas noraidīts, 43. par vēlties pārbaudīt elektroniski 42. Sākam balsot. Debat est ouvert.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 atturas noraidīts. Un nākamais atkrīt tālāk. Pirmais grozījums par pret atturas pieņemts. Otrais par pret atturas noraidīts. Trešais par pret atturas pieņemts. Ceturtais un piektais ir identiski par pret atturs pieņemts, sastais par pret atturs pieņemts, ceturtais mutiskais grozījums par pret atturs pieņemts. Varbūt 7. 8. kopā mutisko grozījumu arī kopā, kas par šiem trim pret atturs pieņemts atturs pieņemts. Visi trīs pieņemti. Tālāk balsosim par ziņojumu projektu grozītā versijā par pret atturs pieņemts. Tālāk elektroniski par to pašu par. Es atvainojos, sākam balsot. Voilà, le vote est clos. Beidzam pieņemts vienprātīgi. Ça, c'était pas bien. Merci. Mais on a terminé. Nu, ar to esam pabeiguši darbu, nav nekādu dažādo jautājumu. Nākamā sanāksme 25. darbā no de, eh, martā no 9 līdz 12.30 un pēc tam arī pēcpazienā no 3 līdz 6.30. Tālāk sanāksme turpinās, turpināsies aiz slēgtām durvīm. Mēs apspriedīsim stratēģisko dialogu.